morning, Julian. So, good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Labrīt, dāmas un kungi, godātie kolēģi, kolēģis. Prieks jūs redzēt. Aicinu jūs sēsties, um, lai varam sākt darbu. Prieks jūs redzēt mūsu starpparlamentārajā sesijā. Mm te tiekamies ārlietu komitejas locekļi no Eiropas parlamenta un Nacionālo parlamentu deputāti, kas pārstāv aizsardzības un drošības uh, jautājumu <clears throat> komitejas. Man ir prieks jūs redzēt tik ļoti daudzus deputātus, kas ir ieradušies no nacionālajiem parlamentiem, atsaukšies mūsu ielūgumam. Šī ir jāatzīst uh, pēdējā uh, starpparlamentārā starp sesija, ko mēs organizējam, un arī faktiski ārlietu komitejas pēdējā sanāksme pirms vēlēšanām. Un šodien mūsu sarunai piedāvājam trīs jautājumus. Trīs lielus uh, tēmu blokus, kur mēs runājam par Eiropas parlamenta uh, drošības un ārpolitiku un runājam par nākotnes izaicinājumiem. Un um, droši vien, ka mums pirmkārt vajadzētu mm, uzsākt diskusijas tieši par Eiropas senības Eh, drošības un ārpolitiku un tā stiprināšanu, nosakot arī balsošanas kārtību, kvalificētais un vienbalsīgais vairākums eh, balsojums ar eh, padomē. Tālāk desmitos ieradīsos Mišels Baņiekungs, kurš pastāstīs par jaunumiem Brexit sarunās. Ņemot vērā arī vakardienas balsojumu uh, parlamentā, um, tas nāk īstā brīdī šī saruna. Tālāk. Uh, 11.30 ieradīsies komisārs Johans Hāns un pastāstīs par uh, kaimiņattiecību politiku un arī par Eiropas Savienības paplašināšanas politiku un kaimiņattiecību politiku. Un visbeidzot, uzklausīsim un aicināsim delegāciju vadītājus uz darba pusdienām. Un tieši parunāsim atkal par nākotnes scenārijiem, kā mēs sadarbību varētu arī attīstīt tālāk. Tātad atrunāsim par uh, Eiropas drošības un ārpolitiku. Atgādināšu, ka katru gadu uh, um, padome apstiprina Eiropas ārējās darbības dienas sagatavoto drošības un ārpolitikas ziņojumu par arī turpmākām prioritātēm un darbības virzieniem. Savukārt Eiropas parlaments sagatavo arī savu skatījumu, ko apstiprina ārlietu komitejā. Un pirms pāris nedēļām. Nacionāliem parlamentiem parlamentu pieņemto rezolūciju, kur pieņemām 12. decembrī pagājušā gada. Un šajā rezolūcijā mēs iezīmējam vairākus izaicinājumus, ar ko saskars Eiropas Savienība, un arī iezīmējam tālāko virzību. Drošības un ārpolitikas jautājumos mēs, piemēram, ierosinām labā uzlabot lēmumu pieņemšanas uh, koordināciju ka, starp valstīm, kas darbojas ANO drošības padomē, kā to ierosinām arī Francijas prezidentam Makronam. Uh, Un tālāk mēs ierosinām pārskatīt, um, kā varētu aizstāt vienbalsību ar kvalificēto vairākumu ārlietu un drošības lietu padomē. Tas ir lietas, kas ir ļoti sensitīvas, jo drošības un ārpolitika pat par sevi ir ļoti sensitīvs jautājums, un arī attiekšanos no vienbalsības lēmuma pats par sevi droši vien nav Mm, vieglas, viegla izšķiršanās, bet, lai mēs nodrošinātu Eiropas saimnības svaru un spēju mm, būt ietekmīgai arī nākotnē, mums, protams, būtu uz to jāvirsās. Bet, nu, kā to redz nacionālajie parlamenti, kā jūs to redzat, tas mūs ļoti interesē. Tāpat arī mūs ļoti interesē. Ne jau man tikai personīgi, bet mums visiem Eiropas parlamentā, kur mēs redzam, ka drošības un ārpolitika kļūst ļoti um, trauslam. Tādā ziņā to grūti prognozēt. Uh, tā nav bijusi tik uh, neprognozējama kopš um, augstākā ar beigām. Un tādēļ ir īstais brīdis, lai Eiropas Savienība ņemtu likteni savās rokās un nodrošinātu ekonomisko suverenitāti un arī pārliecību starptautiskās attiecībās un veidot un virzītu globālo pārvaldību. Uh, Un tādēļ e, turpmākās 40 minūtes es ierosinātu, ka mēs diskutējam tieši par šiem jautājumiem, gaidot arī Barņēku un Gerašanos. Un tādēļ tas ir mans jautājums jums. Kā jūs redzat, kā Eiropas Savienībā vajadzētu reaģēt šodienas izaicinājumiem, kas būtu jāmaina, kas jādara? Mēs vēlētu dzirdēt, kā jūs redzat, un kā tieši jautājums par kvalificēto vairākumu ārlietu padomē būtu risināms. Domājot arī, kā šo tam varētu diskutēt gaidāmās Eiropas parlamenta vēlēšana kampaņās. Lūk, jums izdalīts arī ir eh, dalībnieku kartes, un um, tas ir aicinam ar tām signalizēt, ja jūs vēlties piedalīties debatēs. Piedošana? Jā, ir jau pieteicies pirmais runātājs. Labi, tie bija ievadvārdi no mans puses, priekš jūs redzēt Briselē, un tagad uzklausīšu jūs. Uh, Kalniņkungs, jums pirmā vārds lūdzu. Well, thank you very much and uh, appreciate being here again. Paldies, man liels prieks un gods uh, būt atkal šeit Briselē. Uh, Kopējā drošības un ārpolitika, aizsardzības politika uh, ir tieši mm, Eiropas Savienības un NATO sadarbība. Un um, līdz šim mēs esam nodrošinājuši cieši kontakts, bet tomēr es redzu, ka ar vienu trūkst atbalsta. Uh, no Vašingtonas, tieši domājot par sadarbību ar Eiropas Savienību un NATO. Tādēļ es aicinātu domāt arī plašāk par šo sadarbību ar Eiropas Savienību un NATO, jo ASV taču ir NATO locekle. Vai mēs darām visu, lai panāktu to, kā arī Vašingtona atzīst šo būtisko elementu saikni starp NATO un Eiropas Savienību? Droši vien, ka mēs nevaram tiešādi ietekmēt Vašingtonu, Baltonām, bet tomēr uh, Mēs varam ietekmēt kongresmeņus, kas pieņem šos lēmumus ASV mērogā, lai tieši kāpinātu viņu izpratni par Eiropas Savienības lomu. Jā, paldies, uzklausīsim vairākus jūs, kas vēlaties izteikties, un tad droši vien varētu arī, arī rēģēt uz atsevišķiem komentāriem un jautājumiem. Un kā mēs tā rīkotos? Labi, Labi, tad viens un viens. Tad tagad būs atkal Hačičočo kungs, kas pārstāv Eiropas parlamentu. Bon, kalimēra se olus, kalosoriz. Sveicināti! Arī es vēlētos eh, sveicināt kolēģis no nacionālajiem parlamentiem. Uh, kā es vēlos uzreiz gan sākotnēji norādīt, šobrīd, diemžēl, jāsaka, no Kipras parlamenta neviens nav ieradies. Tādēļ droši vien tas, ko teikšu, nebūs tikai no Eiropas parlamenta skatu punktu, bet arī pārstāvot Kipras. Mans uh, viedoklis ir, ka Eiropas parlaments un Eiropas Savienība nākotnē arī spēlēs būtisku lomu starptautiskajā arēnā. Uh, bet mēs varam arī savu lomu uzsvērt vēl vairāk, un tā var būt vēl pozitīvāk, ja mēs pirmkārt atrisinām savas iekšējās problēmas. Mums ir jānodrošina pirmkārt patiesa solidaritāte starp dalībvalstīm, un tālāk, ja mēs spējam nodrošināt, ka dalībvalstis arī atzīst un pieņem um, faktu, ka arī bēgļi ir jāpārdala starp dalībvalstīm, ņemot vērā to, to apmēru, uh, dalībvalsts ir spējas. Un nākamais jautājums, kas noteikti ir jārisina, ir ekonomika. Jo um, tas saistās arī ar demokrātiju kopumā, vai mums izdodas apturēt populistus, labējos, radikāļus. Nu, lūk, tie tie lielie izaicinājumi, par ko mums ir jādomā. Kas ir jāatrisina Eiropas Savienības iekšēnē. Un tad mēs būsim spēcīgāki arī starptautiski. Labi, tad eh, par jūsu izvirzītiem jautājumiem par kvalificēto balsošanu padomē. Manuprāt, manuprāt, ir nav īsti skaidrs, par kādiem jautājumiem mēs šeit runājam. Vai pilnīgi visus mm, drošības un ārpolitikas jautājumus, vai tik atsevišķus mēs pakļaut kvalificētam vairākumam. Uh, Lūk, um, šis jautājums pirmkārt jādebatē nacionālajos parlamentos, arī Kipras parlamentā, arī citās, īpaši mazajās dalībvalstīs, kas šobrīd ir nobežījušās par šādu pavērsienu, jo mazajām dalībvalstīm tas varētu būt uh, tādā ziņā varbūt uh, atsumušanas risks, ja, ka viņš vairs neuzklausīs kopējo lēmumu pieņemšanas kārtā. Paldies! Paldies! Paldies, tālāk Cingeris kungs no Lietuvas, lūdzu. Jā, jums lūdzu, tad um, ieslēgt mikrofonu, jānospiež sarkanā poga. Jā, tā jau esmu tad izdarījis. Godātie kolēģi, cienītās kolēģis, nadzīšu, ka. Kā Šajos eh, trauksmēnējos laikos mums ir jāspēj stiprināt transatlantiskās saites. Mums jāveido tāds kā tilts, un ko jau mans latviešu kolēģis norādīja, uzdodot ar jautājumu par šo kopējo nostāju drošības jautājumos. Kāda ir Eiropas Savienības nostāja? Eiropas Savienības drošības plāni. Uh, Eh, drošības politikas plāns nevar izmantot, lai vērstu pret transatlantiskajiem sabiedrotajiem. Tas viss ir kā tāds pret uh, Trumpu vēsta dažādā veidā uzsaukumi, mm, kurus izmanto ļoti bieži arī Francijas prezidents Makrons. Tas ir pilnīgi lieki un nevajadzīgi, jo galu galā mūsu drošība ir tieši saistīta ar uh, Kanādu un ASV, Austrāliju un Eiropas Savienību. Mums ir jāstiprina mūsu sadarbības saiknes un drošības politikā. Nekādā ziņā nebrīkst būt vērstā pret šo mūsu aliansi. Un godātais Makalistar kungs um, par to, kā mēs veidojam parlamentāru asambleju un ministru padomus um, sadarbību. Mēs redzam, ka jau šobrīd uh, ir izslēgts no padomus divas personas, ko piemēram premjeram Andrusam Kubiņam nebija iespēja uh, kā kandidātam piedalīties parlamentārajā asamblējā. Tādēļ ļoti svarīgi no Eiropas Savienības puses, ka visi četri kandidāti tiktu uzklausīti un ievērot arī šos Junkera nostādītos četrus kriterijus. Diemžēl tie netika ievēroti, lai gan Kubiļus kungs ir bijis astoņus gadus premjers, divas reizes arī kā liberāļu um, pastāvis. Arī viņš ir drosmīgi pastāvējis liberālās idejas, arī bu budžeta krīzes situācijā un uh, arī viņš ir spējis nodrošināt Eiropas vērtību uzturēšanu mūsu valstī. Un šāda attieksme pret viņu ir tiešām milzīga vilšanās. Un tas, ka viņu kā kandidātu Eiropas padome neuzklausa, tas tiešām izraisa lielu nožēlu. Paldies! Labi, tad atkal vārds uh, Eiropas parlamenta pārstāvim. Un tagad vārds Um, šķietin, lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Jā, es vēlos izmantot šo iespēju. Uh, kad pie mums viesos ir arī Nacionālā parlamenta pārstāvji. Atgādināšu, ka mums uh, tie ir pieņemts un Eiropas parlamentā mm, piemēram, arī no Slovākijas, no Eiropas centrālās daļas. Mums ir tiešām ir priecīgs signāls, ka sievieti prezidentu ievēla ar lielu balstu pārvaru, pārsvaru. Un vienlaikus, ko mēs dzirdām, kā Čehijas prezidents paziņo, ka sievieti prezidenti, kur tad būs Slovākijas galva, ir gala sākums un nozīmētu Višegrādas grupas izjukšanu Tādēļ mans ir jautājums Slovākijas, Čehijas, Polijas, Ungārijas pārstāvjiem, ko viņi būtu domā par šādu nākotni un pavērsienu? Ko viņi sagaida no visagrādas grupas? Paldies! Nākamais būs Šīdas kungs no Austrijas. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Schönen Paldies, priekšsēdētāji. Labdien! Par ārpolitiku. Pirmkārt, ir jāuzsver, cik svarīgi ir veidot kopējo ārpolitiku Eiropas saimnībā un par aizsardzības politiku, kas ir tikai daļa no ārpolitikas. Un tikai tādā pakārtotā secībā tas ir iespējams to skatīt. Un, ja pagriežam to otrā, tā būtu milzīga kļūda. Otkārt, jāsaka liela nožēla par to, ka Eiropas Savienība cilvēktiesību jautājumus, diemžēl, nespēja saskaņoti un vienoti, tāpat kā ANO, uh, mm, to piedāvā arī reizē pārņemt un ievērot. Tas arī, diemžēl, parāda mūsu tādu uh, morālo nabadzību. Un tādēļ jau tālāk šos jautājumus pieņemtu ar vairākumu. Nu, man īpaši būtu svarīgs jautājums par cilvēktiesībām, kā Eiropas vēstures virzītājs spēku un arī mums vajadzētu skaidrīgi pateikt savu nostāju arī attiecībā uz ārpasauli, kāda ir mūsu pārliecība. Paldies! Petras. Nākamais runātājs Australēvičus kungs. Paldies, priekšsādātāji! Jā, nu jūs pieminējāt, ka šī ir um, pēdējā lielā tikšanās. Un tad, nu, Alde vārdā es vēlētos paust to, cik augstu vērtēju to, ko mūsu vadītājs Broka kungs ir paveicis. Viņš ir virzījis uz priekšu Eiropas Savienības intereses, darījis to ļoti būtiskā veidā, svarīgos globālos un Eiropas politikas brīžos. Un jūs, Deivid, arī jums jāpateicas par to, ka jūs savu darbu darījāt ļoti godīgam, labā veidā. Nu, patiešām ir daudz Eiropas Savienības institūciju, svarīgas institūcijas, kurām būtu jāstrādā roku rokā vienoti. Eiropas parlaments ir tikai viena no institūcijām. Priekšsēdētāji, man ir jautājums. Šajā brīdī sadarbība ar augsto pārstāvi ir sasniegusi jaunus augstumus. Cik lielā mērā mēs varētu sagaidīt kādas jaunas iespējas sadarbības uzlabošanā? Es vēlētos uzdot jautājumus par to, kāda uzmanība tiek pievērsta dažādiem notikumiem, kas notiek paralēli Eiropā un pasaulē. Uh, ka ir daudz apmeklējumu noteiktos reģionos, bet citos atkal, kas ir tuvāk Eiropai, šādu apmeklējumu un vizīšu ir mazāk, bet eh, varbūt tieši tur vajadzētu vairāk apmeklējumu organizēt. Un visa sadarbība, kāda mums ir bijusi, kā tad jūs novērtētu sadarbību ar augsto pārstāvi un eh, cik lielā mērā mēs varētu justies optimistiski, domājot par nākamajiem posmiem? Paldies! Paldies, Petras! Nākamais no nacionālajiem parlamentiem runās Zolts Nemets no Ungārijas. Paldies, David! Es esmu 150. vietā. Es vēlētos pateikties eh, par uzaicinājumu. Es ceru, ka šis eh, formāts kurā sadarbojas valstu parlamenti un um, afet komiteja, turpināsies, kā to aizsāka jūsu priekštecis Elmārs Broks, un kā jūs esat arī turpinājuši. Lielas paldies! Runājot par dokumentu, kur apspriežam, manuprāt, ir ļoti leģitīmi uzdot jautājumu par to, kā mēs varētu padarīt kopējo ārpolitiku un drošības politiku redzamāku un efektīvāku no Eiropas Savienības puses. Nu, nav daudz lietu, par kurām mēs varētu mm, justies lepni šajā saistībā. Diemžēl pēdējos dažos gados Eiropas Savienība nebija redzama. Tā tikai sekoja notikumiem līdzi Eiropas Savienība kļuva par uz sevi vērstu organizāciju. Diemžēl tieši te mums vajadzēja parādīt vairāk vadības spēju, līderības, un Eiropas Savienība netika galā ar šo uzdevumu. Tad no šī introvertā Eiropas Savienības attieksme ir ļoti Nu, problemātiska, ņemot vērā to, kādas problēmas mūs eh, gaida, it īpaši tuvākajos kaimiņos paraudzīsimies uz Rietumu Balkāniem vai arī Austrumu virzienām. Es eh, detalizētāk šiem jautājumiem nemaz nepieskaršos, bet es domāju, ka mēs arī varētu, un mm, daudzi no mums varētu, atsaukties uz eh, konkrētiem izaicinājumiem, kas ir sāsinājušies pēdējā laikā. Es atzinīgi vērtēju dokumentu, tas ļoti profesionāli izstrādāts. Es domāju, ka mums vajadzētu būt inovatīviem, mums ir jāatrod jauni formāti, kā pastiprināt CFSP un e SDP. Un es būtu ieinteresēts eh, jūsu idejās par Eiropas eh, drošības padomi, kā tā varētu izskatīties. Es uzskatu, ka tur ir arī izaicinājumi runājot par kvalificēto vairākumu. Uh, Mans viedoklis tomēr ir negatīvs. Es vēlētos tā, lai no Ungārijas puses tas skaidri izskanētu, ka mūsu pieredze ar ārlietām saistītajos jautājumos un kvalificēto vairākumu ir negatīva. Vēršu jūs uzmanību uz to, ka pieņemot lēmumus kvalificētajā vairākumā ne par mm, ārlietu, ārpolitiku, bet par bēgļu kvotām, te ir liela viedokļu šķelšanās Eiropā tieši tāpēc, ka ir kvalificētais vairākums. Ir jautājumi, kur ir jāatrod kompromiss. Un pat arī, kad ir runa par kopēju ārpolitiku un drošības politiku. Mēs ieceļām īpašos pārstāvis ar kvalificētā vairākuma sistēmu, vai mēs esam ar to apmierināti, vai normāli, ka Grieķu ministrs, kuru apsūdz korupcijas noziegumos tika izvirzīts, kļūt par īpašo Eiropas Savienības pārstāvi, un uh, Grieķija nevarēja uzlikt veto šim kvalificētā vairākuma uh, lēmumam. Es domāju, ka šajā Eiropas integrācijas brīdī mēs neesam gatavi. Un ja mums būtu kvalificētais vairākums, tad mēs uh, tikai palielinātu atšķirības un šelšanās Eiropas Savienības iekšienē, nu, ar tām jau pietiek. Vai mēs vēlamies tikai tās pavairot Eiropas Savienībā, ieviešot kvalificēto vairākumu, tad, nu, mūsu lēmums ir skaidrs nē kvalificētā vairākuma sistēmai. Kolēģi, mums ir jāatrod kompromiss. Kompromiss ir vissvarīgākā vērtība Eiropas Savienībām. Un ja mēs identificēsim uh, šos dažādos izaicinājumus Eiropas Savienībā, tad mēs arī varēsim atrast kompromisu, bet mēs nevaram ignorēt minoritāšu pozīcijas, jo tur radīsies būtiskas šķelšanās Eiropas Savienības iekšienē, runājot par pašu dokumentu. Vēlētos vērst jūsu uzmanību uz zināmu negatīvismu attiecībā uz NATO un um, ASV attiecībām viens no piemēriem ir Jeruzaleme. Es īsti nesaprotu, kāpēc mēs domājam, ka mums jākritizē skarbi ASV. Vai mēs nedomājam, ka tas varētu arī nebūt gudri? Vai mēs pieņemam lēmumus par finansējumu un uh, pārstāvību Es domāju, ka mums vajadzētu garantēt atbilstīgu attieksmi pret ASV, ir jāceļ tilti. Nu, tas tā arī šajā dokumentā neatspoguļojas. Un visbeidzot, komentārs par Rietumu Balkāniem. Vai mēs par zemu nenovērtētu draudus, kas tur ir? Vai nebūtu pienācis brīdis ļoti skaidri norādīt, ka Ziemeļa Maķedonijai un Albānijai būtu jāsāk pārunas ar Eiropas Savienību? Es domāju, ka atbildi ir jā. Un visbeidzot, Čehijas kolēģi. Nemet kungs, saka priekšsēdētājs, es esmu jums ļāvis izteikties ļoti plaši un gari. Jā, nu par Slovākiju tad es atbildēšu. Es neredzu, ka tur būtu kādas problēmas. Labi, paldies. Un tagad eh, Čārls Stanoks. Paldies priekšsēdētāji. Nu, man nemaz nebija šeit jābūt. Uh, jo mm, jau pārgājis Brexit eh, izstāšanās eh, termiņš, un nu, es esmu konservatīvais ļoti labā vietā. Nezinu, kā citi kolēģi Britu parlamentā redz šo mm, dienu, bet nu, es esmu ļoti frustrēts, jo viņi ir pārņēmuši kontroli, un beigu beigās tā arī nenāca klajā ne ar kādu vairākumu lēmumu. Uh, Vakardien bija četras dažādas iespējas, un, protams, ka es eh, daļēji guvu apmierinājumu ar to, ka šis maigais Brexit risinājums, un nu, tur pietrūk tikai četrus balsu. Un eh, eh, lēmums par otro referendumu beigās tur pietrūka tikai 12 balsu, bet nu situācija ir tāda, kāda ir. Desmit dienas pirms uh, pātrinātās izstāšanas, un vienošanās vēl nav. Es tomēr ceru, ka būs garāks pagarinājums un iespējami otrs referendums, kurā būtu palikšanas opcija. Un tagad aptaujas parāda, ka Britu vēlētājs ir mainījis viedoklis. Ne tikai tāpēc, ka tagad ir vairāk balsotāji, kas varētu balsot, uh, Bet nu arī tas, ka Brexit pārunas ir kalpojuši zināmā mērā kā vakcīna pret uh, citu valstu arī vēlmēm stāties pret Eiropas uh, projektam. Un tad es ceru, ka uh, eh, šeit deputāti piekritīs Tuska kungam, ka ir daudz strateģisko priekšrocību, ja apvienotā karaliste paliek Un šajā komitejā es esmu arī raudzījies uz veidiem, kā saglabāt apvienoto karalisti tuvās eh, sadarbības attiecībās, ja nu būtu jāizstājas saistībā ar CSDP un arī kopējo ārpolitikas un drošības politiku, kā drošības jautājumos mēs varētu iesaistīt eh, apvienoto karalisti. Diemžēl manā rajonā eh, mēs redzējām Londonā, ka arī ir struktūras, kas pārceļās uz Spāniju, un turklāt arī Britu jūras spēki tur bija uzņēmušies vadību, bet, nu, ir ļoti svarīgi, lai mums ir arī sava kompetence, arī kā kodolvarai, un ka mēs varam izmantot savas kompetences un varam cieši sadarboties drošības ārpolitikas jomā, un nu, mēs noteikti nevēlētos tā, lai nebūtu vienošanās, jo tad būtu drošības šķelšanās ne tikai ārējā, bet arī iekšējām. Uh, plāksnē, jo tad mums nebūtu piekļuva datu bāzēm, un tad mūsu pilsoņi saskatos ar draudiem, kas nāk no terorisma un organizēto noziedzību, bet nu, mums ir jāpaliek ciešā tuvumā Eiropas Savienībai, un, protams, vislabāk, ja mēs paliktu par Eiropas Savienības dalību valsti, un joprojām ir iespēja ja saglabājusies. Paldies, Čārls Tanok! Joprojām daudz kolēģi pietiek pielikušies runāt, tāpēc eh, lūdzu centieties ievērot divu ar pus minūšu runas laiku. Tagad no mm, Horvātijas Kovačkungs. Paldies priekšsādātājiem! Lielas paldies, Deivid! Es izteikšos ļoti kodolīgi. Es vēlos, lai jūs eh, redzat, ka es ievēroju jūs norādes, izteikšos kodolīgi. Jā, nu par NATO ka tas varētu sabrukt. Nē, ir ļoti daudz eh, negatīvu ziņu plašsaziņas līdzekļos, un eh, mūsu uzdevumam vajadzētu būt runāt par sasaisti starp Eiropas Savienību un NATO ar tik daudz saikņu. Mums vajadzētu uzstāt uz nepieciešamību eh, palikt kopā. Mēs veicam šo sasaisti politiskos rietums. Un tad nu, ASV un Eiropas Savienību, un mums vajadzētu uzstāt uz to, ka mums ir jāpaliek mūsu vienotajā ģimenē. Runājot par Eiropas kontinentu, man patīk stratēģijas un dokumenti, bet nepieciešams rīkoties. Mums ir jāparūpējas par Eiropas kontinenta stabilitāti. Bet ko tad mēs redzam? Eiropas kontinentā mēs piedzīvojam krīzes. Un NATO mēs redzam, ka faktoru, kas nodrošina stabilitāti Rietumbalkānos, Melnkalnē, Ziemeļmaķedonijā. Un tas ir ļoti jauki, jo mēs esam no vienas saimes, bet mums vajadzētu sākt aktīvi domāt par to, kā parūpēties par Eiropas drošību. Tieši mēs esam Eiropas Savienība, Eiropas Savienības dalību valstis, kurām vajadzētu parūpēties par mūsu kontinenta stabilitāti un jāpārtrauc sūdzības par citām valstīm, ka tās ir aktīvākas vai klātesošākas nekā mēs. Paldies! Nākamais no Eiropas parlamenta. Alio Marija kundze, un beidzot mēs ievērojam arī dzimumu līdztiesību, kāda sieviete runās. Paldies, David, trīs īsi komentāri. Ņemot vērā to, ko es biju dzirdējis no dažiem kolēģiem no valstu parlamentiem. Sākumā par um, aizsardzības un ārlietu politikas uh, saikni. Es dzirdēju, ka aizsardzības politika bija pakļauta ārlietu politikai. Es esmu bijusi aizsardzības un arī bijusi ārlietu ministre. Es varu apgalvot, ka tas tā ir katrā valstī, bet Eiropā ir atšķirīgi, jo mums nav Eiropas ārējās politikas. Tas ir jāatzīst. Vēl bez cilvēktiesību jautājuma, kur mums ir vienotība. Citos jautājumos mums ir daudz spriedzes un nevienprātības. Un tad ir um, rīcības, ko esam gatavi uh, veikt, intervences, kam mēs sūtam sievietes un vīriešus uz citām teritorijām. Sākumā jāvienojas par uh, tiem jautājumiem, par kuriem esam vienas prātas drošības politikā un ārpolitikā. Tad par uh, NATO un Eiropas aizsardzības. Domāju, ka tur nav kādas sāncensības no Eiropas puses, bet papildinātība. NATO ir liela, spēcīga mašinērija, bet arī ārkārtīgi lēna. Eiropas aizsardzība ir krietni vieglāka, bet arī krietni vien ātrāka un tuvāka noteiktām valstīm, kur ir daudz krīžu situāciju, īpaši Āfrikā. Tātad realitātei vajadzētu strādāt pie papildinātības starp abām, kur Eiropas aizsardzība varētu ātrāku darbību nodrošināt, paredzot uz priekšu jau noteiktas krīzes, un ja krīze turpina tālāk attīstīties, tad ir nepieciešama NATO iesaista. Bet ir arī līderības problēma. Šodien amerikāņi vienmēr ir gribējuši izveidot savu vadību, uh, Un tajā pašā laikā prasot Eiropai arī pielikt savas pūles. Eiropa tomēr ir ļoti būtisks um, iemaksu veicējs un ieguldītājs NATO. Bet ir noteiktas valstis, tostarp arī apvienotā karaliste, kas tika pieminēta, kurām ir arī jāveic uh, savi pūliņi. Un tad, nu, es vēršos pie valstu parlamentu locekļiem. Apzinieties, ka šodien Eiropā aizsardzības un drošības uh, centieni, mm, ko veica valstis reķinot uz um, cilvēku mainās skalā no 1 līdz 10. Ir Francija, Vācija, apvienotā karaliste, kas ir augšgalā un citas um, dara pašu minimumu, paļaujoties uz citiem. Un tad vajag paraudzīties uz to, ka pasaulē situācija nekad nav bijusi tik bīstama un tā turpinās būt bīstama, ņemot vērā vides, pārtikas un citus izaicinājumus, katram būs jāuzņemas sava atbildības daļa. Katram valsts parlamentam būs jāpieņem doma, ka ir jāpalielina aizsardzības budžets. Paldies, Mišēl! Un nākamā runātāja ir no Vācijas. Jā, paldies, priekšsēdētāji! Es varu pievienoties iepriekšējai runātājai, saka Derīderis kundze. Ir tiešām svarīgi, lai mums būtu kopīga ārlietu politika. Viss, kas tika teikts par NATO, tātad jāsaprot, ka mums ir jālas kritiski Mālera ziņojums. Tajā pašā laikā arī Eiropas Savienības nostāja, par ko mēs vienojāmies 2008. gadā, mums būtu beidzot jārealizē arī dzīvē, jāstiprina Eiropas kohēzija, ir jābūt jāpaskatās to, kādi mums ir noteikumi un tam līdzīgi. Jāskatās, kādas ir suverēnās stratēģijas Eiropas Savienības dalība valstīs. Un ja mēs runājam par fondu, tas nevar būt aizsardzības fonds, uh, kas domāts tikai bruņojumam. Mums ir jādomā arī par konversijas fondiem. Un tātad ir jārunā arī par bruņojuma eksporta direktīvu ir jābūt Eiropas līmeņa norādēm, direktīvām, kas būtu juridiski saistošas un ļoti striktas. Atgriežoties pie uh, ziņojumu. Manuprāt, Eiropas Savienības drošības padomas izveide ir laba ideja, bet tajā pašā laikā ir ļoti svarīgi, lai arī sievietes tur būtu iesaistītas, un arī miera nodrošināšana ir ārkārtīgi svarīga. Tas ir pieminēts ziņojuma 20. punktā. Būtībā sievietēm daudz vienkāršāk padodas sarunu vešana un konfliktu atrisināšana. Un vēl runājot par globalizāciju, to, ka visa pasaules kļūst aizvien vairāk savstarpēji saistīta. Mums ir jāskatās arī uz digitalizāciju. Aizsardzības jomā arī te tiek eh, izstrādātas svarīgas sistēmas. Tas nozīmē to, ka vēl vairāk ir jāizceļ cilvēktiesību jautājumi dzimumu līdztiesība, bet ne tikai. Ir skaidrs, ka mums ir arī ANO konvencijas un noteikumi, un Eiropas Savienībai ir jādarbojas tajā kontekstā. Arī tad, ja mēs runājam par Eiropas Savienības iekšējo aizsardzības spēju, bet mums ir nepieciešama moderna politika. Jā, paldies! Nākamais runātājs Džeims Kārvers, arī no apvienotās karalistas un Eiropas parlamenta pārstāvs. Šķiet, ka viņš atbalsta Brexit vairāk. Jā, es arī nebiju priecīgs par to rezultātu 2016. gadā, bet tas bija demokrātisks rezultāts. Un tātad, jā, varbūt šis ir mans pēdējais ieguldījums. Jāsaka, jā, jūs tiešām bieži vien man nepiekritāt, tam, ko es teicu, bet vēlos jebkurā gadījumā izteikt pateicību jums. Jūs vienmēr bijāt ļoti taisnīgs. Es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi, sevišķi ārlietu komitejā. Man bija liels prieks te darboties. Jā, nerunāšu par Brexit šobrīd, bet pavisam īsi uzklausot to, ko teica kolēģi bieži dzirdējām vārdu liktenis vai tātad suverēnas valstis un tam līdzīgi. Tagad tuvojas Eiropas vēlēšanas. Un 27 dalībvalstis, acīm redzot, redz savu nākotni un Eiropas nākotni ļoti atšķirīgi. Ir arī Eiropas Savienībā neitrālas valstis kā Zviedrija un tam līdzīgi, bet būsim piesardzīgi savās vēlmēs, jo piemēram arī par īriju un īrijas gadījumu Es domāju, ka mums ir jābūt piesardzīgiem veidojot nākotnē savu politiku. Jāsaka, ka mums ir ļoti daudz labas iestrādes vairāku gadu garumā, un domāju, ka visiem ir jāpajautā sev, ko Eiropas Savienība var darīt labāk, ko nevar sasniegt ar NATO palīdzību. Jā, paldies! Nākamais Rojas kungs no Spānijas. Thank you, uh, President. Thank you, Mr. McAllister. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, McAllister kung, par ielūgumu. Un mēs vēlētos vairāk izcelt migrācijas jautājumu. Migrācijas problēma ir viens no Eiropas Savienības lielākajiem izaicinājumiem. Nu, tur ir eh, daudz nacionāls eh, aspekts, kas nozīmē, ka vajag vienotu pieeju redzējumu nākotnē un akcentu uz solidaritāti un atbildību. Nu, šai pieejai vajadzētu balstīties robežu kontrolē, ciņā pret nelegālo migrāciju un eh, kontrabandistiem, kas uh, tirgojas ar cilvēkiem. Sadarbība ir izcelsmes un tranzītu valstīm, kā arī e, optimi ir nepieciešamas, nu, un, lai varētu definēt un piemērot šo pieeju, ir nepieciešama uh, iepriekšēja izpratne par eh, visiem problēmas elementiem. Tāpat ir nepieciešams plānot un koordinēt atbildi starp Eiropas sabiedrotajiem, un tā mēs varēsim nonākt pie drošas, sakārtotas un likumīgas migrācijas. Cīņa pret eh, šīm uh, mafijas struktūrām, kontrabandistiem ir viens no nelegālās migrācijas cīņas pīlāriem, un to vajadzētu koordinēt starp Eiropas Savienības dalību valstīm un ar NATO un kaimiņu valstīm. Kontrabandisti mm, septiņus miljārdus apgroza uh, gadā tāpat. Uh, ir 15 miljonu cilvēku iesaistīti pasaulē. Tas nav pieņemams. Mums par to ir jācīnās ļoti stingri. Eiropas Savienība ir pieņēmusi dažādus pasākumus šajā saistībā tā, lai pārtrauktu šādu komercveidu. Daudzi pasākumi ir guvuši panākumus, bet uh, ir notikusi sadarbības ar Frontex, ir notikušas operācijas, arī uh, Eh, Triton, Poseidon, bet eh, rezultāti, jā, ir bijuši panākumi, bet ir skaidrs, ka tomēr nav pietiekamu rezultātu, mums jāturpina strādāt. Lielas paldies! Gracias. Next speaker. Paldies! Nākamais no Eiropas parlamenta Ivo Vaigels. Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu no Slovenijas un redzu, ka ir arī neliela delegācija no Slovenijas parlamenta, un es tādēļ izteikšos savā dzimtajā valodā. Jā, es esmu strādājis ārlietu komitejā desmit gadus, un tagad pametu Eiropas parlamentu, un jāsaka, ka man ir skumjas pārdomas, jo uzskatu, ka pasaule šobrīd ir daudz bīstamāka vieta nekā tad, tajā brīdī, kad es pievienojos, Slovenija pievienojās Eiropai. Un Eiropa vairs nav globāls, vai Slovenija nav globāls spēlētājs. Mūs neaicina pie galda tad, kad tiek lemts par pasaules nākotni, par ārpolitiku, par aizsardzības politiku. Un jāsaka, šajā kontekstā ļoti svarīgs ir startautiskās tiesības, bet, diemžēl, tās pārāk bieži tiek pārkāptas un startautisko tiesību normas tiek ignorētas. Manuprāt, būtu jāuzsver tieši uh, starptautisko tiesību normu svarīgums gan divpusējos kontaktos, gan daudzpusējos un mēģinot risināt problēmas. Tikai tad, ja mēs uzskatām starptautiskās tiesības par prioritāti, tādā gadījumā mēs varam rast risinājumu problēmai, piemēram, šis konflikts starp Izrēlu un Palestīnu vai konflikti Rietums Sahārā, konflikts starp Ukrainu un Krieviju un tam līdzīgi. Vēl viena lieta, ko vēlos izcelt, manuprāt, risinājumus nevar rast, veidojot vairākumus eh, Eiropas Savienībā lēmumu pieņemšanu tagad uh, atrisinot ar kvalificēto vairākumu. Mums ir nepatie, nepieciešama līderība. Tikai tādā veidā Eiropas Savienība būtu svarīgs spēlētājs starptautiskajā arēnā. Paldies Ivo Vaigalam un nākamais Bizē kungs no Francijas senāta. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Makalister kungs! Es vēlos pievienoties tam, ko teica mana kolēģe Alija par attiecībām starp Eiropas Savienību un NATO, ka mēs viens otru papildinam, runājot par budžetu, kas tiek atvēlēts aizsardzībai, teiksim, Polo, Polija, Vācija, apvienotā karaliste, Francija. Pat pat ja Eiropas, tātad pat ja ASV prasa, lai mēs daudz ieguldam NATO, ir tomēr jāsaprot, ka NATO ir ļoti svarīga institūcija, un Eiropas Savienībai ir labi jāsaprot, ka ieguldot vairāk naudas aizsardzības un ārlietu politikā, tā kā ASV to dara jau vairākus gadu desmitus, jūs iegūstat arī lielāku lomu un lielāku spēku globālajā arēnā, runājot par kvalificēto vairākumu vai vienbalsīgumu. Es domāju, ka visās institūcijās, kur ir vienbalsības princips, agrāk vai vēlāk iestājas paralīze, nav iespējams pieņemt lēmumus. Es saprotu, ko saka mazās valstis, viņu viedokli ka arī viņi vēlas, lai viņu balss tiek sadzirdēta un būtu svarīga. Bet tomēr runājot par risinājumiem, ja mēs eh, tomēr nepievērsīsimies kvalificētajam vairākumam Eiropas Savienība, arī to skars lēmumu pieņemšanas paralīze un ņemot vērā, ka šobrīd uh, ekonomikā un arī militārajā jomā laiks rīt daudz ātrāk nekā politikā, un tieši tādēļ kvalificētais vairākums savā ziņā ir nenovēršams. Es domāju, ka turpmākajos sasaukumos komisijai un padomēji arī vajadzētu pievērsties kvalificētā vairākuma balsojumam. Jā, paldies, Bezēkung! Un nākamais no Eiropas parlamenta Kristians Preda. Paldies, priekšsēdētāji! Divi komentāri. Pirmkārt par kvalificēto vairākumu. Es pilnībā to atbalstu. Es arī šajā komitejā darbojos desmit gadus, pēdējos piecus gadus kā koordinators, un es tiešām realitātē dzīvē redzu, kā dalību valstu pārstāvja un komisija rīkojas. Un, jāsaka, Eiropas Savienības lielākais vājais punkts ir šis kompromiss un vienbalsīgums, vienbalsības princips. Tātad veto tiesības spēja negodīgi uh, sabloķēties un tādā veidā paralizēt lēmumu pieņemšanu. Otrs komentārs par Rietumu Balkāniem. Nākamajam parlamenta sasaukumam, tāpat kā nākamajām paplašināšanās un kaimiņa attiecību politikas komisāram, ja tāds būs, būtu tiešām jākoncentrējas uz Rietumu Balkāniem un paplašināšanos tajā virzienā jo mēs varam pazaudēt Rietumu Balkānu valstis. Es uzskatu, ka tā ir politiska prioritāte, steidzama prioritāte. Paldies! Paldies, Kristian Prēdā! Un pēdējie četri runātāji - Benešiks no Čehijas, Kamencīnī no Itālijas, Mandels kundze no Vācijas un Vaskieviča kungs no Polijas. Pirmais runātājs. Vai vēl kāds vēlas? Nē. Tātad Benešeka kungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Štetinas kungs mūs aicināja izteikties par višagadas grupas nākotni. Es kā Eiropas komitejas pārstāvis Čehijas parlamentā jāsaka, ka Višegardas grupa tiekas pietiekami bieži, mēs cenšamies koordinēt savu politiku un tie tās tēmas, par kurām mēs runājam, ir tās, kur cenšamies rast saskaras punktus. Bieži vien Eiropas Savienībā, te Briselē šķiet, ka Višegradas grupa ir ļoti monolīta, bet tas tā nav. Un ka Višegradas grupa ir eh, tikai um, dažādu raižu sagādātāji un tam līdzīgi ka mēs tiekamies tikai tad, kad ir krīze, bet tā nav mūsu darbs ir daudz niansētāks. Piemēram, Polija nobalsoja par obligātajām migrantu kvotām. Čehija arī bija gatava akceptēt daudz lielāku skaitu e, migrantu nekā mums bija paredzēts pēc brīvprātīgā sadalas principa. Ungārija arī aptuveni pēc gada ir ielaiduši savā valstī lielu skaitu un Slovākija šo vienu procentu, lai respektētu kvotu un tam līdzīgi. Tātad teikt, ka Višagradas grupai ir izdevies visus pārliecināt par to, ka ir jārīkojas atšķirīgi. Es gribu tiešām, lai jūs paskatāties uz Višagradas grupu ar citām acīm. Protams, mūsu nākotnē ir atkarīga no mums, no mūsu lēmumiem. Un šādas reģionālās grupas nav nekas ārkārtējs. Piemēram, Benelux arī ir valstu apvienība. Tāpat ir jābūt savstarpēji papildinošai politikai ar NATO. Tam es noteikti varu piekrist. Šogad mēs svinam 25 gadus kopš pievienojāmies NATO, kopš Čehija iestājās NATO. Un ir ļoti svarīgi, lai starp parlamentu komiteja tiktos un runātu par ārpolitikas jautājumiem. Ļoti priecājos par šo iespēju. Un jā, mums ir iespēja iepazīties ar šeit sagatavotajiem ziņojumiem, bet tajā pašā laikā ir svarīgi izvēlēties arī augsto pārstāvi. Šim procesam jābūt atšķirīgam nekā pēdējā reizē. Jā, paldies, kolēģi, jūs noteikti būsiet pamanījuši. Pirms turpinām debatas vēlos sveikt Mišelu Barņē mūsu vidū. Michelle, do you have five more minutes? Michelle, Vēl piecas minūtes mēs pabeigsim savas diskusijas. Komenčīnī kungs no Itālijas. Paldies, priekšsēdētāji! Un es vēlos izteikties par diviem jautājumiem. Pirmkārt, teikt, ka esam pret kvalificēto vairākumu padomē, jo es varu pievienoties kolēģu izteiktajām bažām, ka eh, kvalificētā vairākuma sistēma pārkāptu valstu suverēnās tiesības. Un jāsaka, ka jautājums jebkurā gadījumā ir ārkārtīgi delikāts ir jābūt līdzsveram. Dažādām valstīm ir atšķirīgas prioritātes un visu prioritātes šādā savienībā ir jāņem vērā. Un vēl vēlos runāt par nelegālo migrāciju. Pievienojos tam, ko teica Spānijas kolēģis. Daudzi pētījumi arī mūsu valstī ir parādījuši, jo sevišķi Itālijā un Spānijā, ka mums ir vieniem jāmeklē risinājums. Itālija un Spānija tiek atstātas likteņa varā, uh, un būtībā nelegālā migrācija ir e, cilvēku tirzniecības paveids, tā ir organizēta noziedzība, kurā apgrauza, apgrozās ļoti lielas naudas summas. Tas nozīmē to, ka mums ir jācinās pret šo organizēto noziedzību, un Eiropas Savienībai ir jādod savus ieguldījumus. Vēlos teikt, ka priecājos, ka Frontex tagad tiks stiprināts, kā tas tika izlemts vakar. Katrā ziņā Spānija, Grieķija un Itālija ļoti bieži jūtas pamestas, lai risinātu nelegālās migrācijas problēmu. Un Problēma nav tikai organizētā noziedzība, līdz ar to problēma ir daudz plašāka, proti drošība Eiropā, jo tie ir arī bīstami džihādisti, kas šādā veidā ierodas mūsu teritorijā. Tātad vēlreiz atbalstam lēmumu stiprināt Frontex un aicinām citas valstis palīdzēt mums Itālijai, Spānijai, Grieķijai. Protams, ir jāpalīdz arī migrantu izcelsmes valstīm. Tas ir svarīgi mūsu stabilitātei nākotnē. Mandels kundze no Vācijas. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par ielūgumu. Ņemot vērā, ka ir jau pāri desmitiem, man būtu viens komentārs. Vācija ir NATO partners, uz kuru jūs varat paļauties, un Eiropai ir jādomā par kopīgu aizsardzību un kopīgu ārpolitiku. Tieši tādēļ, manuprāt, Eiropas Savienības drošības padomas izveida ir labs ierosinājums. Runājot par bērgļiem, tur arī mums visiem jāstrādā vienoti un kā NATO partneriem e, jāturpina cīnīties ar terorismu un jārūpējas par Eiropas Savienības paplašināšanu un vēlos īpaši pateikties Tanaka kungam, ka viņš šodien bija klāt mūsu sanāksmē. Arī tā ir zīme, ka Eiropas Savienībai un apvienotāji karalistē arī turpmāk būs labas attiecības. Jā, paldies, kolēģi, un Pēdējais runātājs Vaskevičs kungs no Polijas. Paldies, priekšsēdētāji! Saprotu, ka man jāizsakās īsi. Šodienas viedokļu apmaiņa ir ļoti nozīmīga. Daudzi no iepriekšējiem runātājiem pieminēja kvalificētā vairākuma balsojuma vai vienbalsības principu, vēlos uzsvērt, ka ir jāieklausās visu dalību valstu viedokļos. Pretējā gadījumā Eiropas Savienība nevar būt vienota arī aizsardzības un drošības jomā. Slovenijas kolēģis jautāja, kāda ir mūsu attieksme pret Višagrades grupu. Uh, Mēs uzskatām, ka svarīgs ir dialogs un kvalificētā vairākuma jautājums ir ļoti nozīmīgs. Jautājums arī, kāda izskatīsies šī kvalificētā vairākums. To mēs, protams, šodien neizlemsim. Bet kval tam kvalificētam vairākumam vajadzētu būt maksimāli pietuvinātam vienbalsīguma principam. Jā, paldies, godātie kolēģi un kolēģis, liels paldies par jūsu komentāriem, tas bija ļoti interesanti. Jā, mūsu viedokļi arī ir atšķirīgi ārpolitikas jomā, arī atšķirīgs viedoklis par kvalificēto vairākumu ārlietu jautājumos, tāpat arī par Eiropas Savienības drošības padomas izveidi. Skaidrs, ka jāturpina strādāt un domāju, ka jaunajā sasaukumā acīm redzot, tie būs galvenie jautājumi ārlietu drošības un aizsardzības jomā. Ir skaidrs, ka lielais vairums mūsu pilsoņu noteikti vēlas ciešāku Eiropas Savienības sadarbību attiecīgajās jomās. Lielas paldies par jūsu ieguldījumu, un tagad vēlos pāriet pie desmitā punkta mūsu ārlietu komitejas darba kārtībā, un šodienas kopīgās sanāksmes galvenais punkts. Ļoti priecājos redzēt Barņēkungu šorīt sanāksmē, kur tiekas ārlietu komitejas pārstāvji un Eiropas dalībvalstu parlamentu, Eiropas lietu aizsardzības un drošības komiteja pārstāvji. Es vēlos teikt, ka pēdējā mēnešu, pēdējo mēnešu laikā un arī pēdējā gada laikā Eiropas parlaments vienmēr ir daudz runājis par Brexit mēs vienmēr esam atbalstījuši mūsu sarunvedēju. Koordinācija bija ļoti nozīmīga, lai Eiropas Savienība runātu vienā balsī un vēlos tiešām apsveikt Mišelu Barņē un visu viņa komandu ar veiksmīgi paveiktu darbu pēdējos gados, aizstāvot Eiropas Savienības intereses. negotiating this withdrawal agreement. Jā, nu, risinot gan sarunas par um, izstāšanās nolīgumu saturu, nu, tas nav bijis nekāds vieglais darbiņš. Tas ir bijis smags darbs, un pirmkārt arī ļoti neprognozējams un darbs nezināmos apstākļos. Arī ārpolitikas un drošības politikas jautājumos mm, vienmēr bijuši ļoti aktuāli šie jautājumi, un arī šeit uzklausīsim Baņēkungu par jaunākiem pavērsieniem. Paldies, ka atnācāt. Mēs zinām, cik jums ļoti saspringts darba grafiks, un īpaši ņemot vērā pēdējos notikumus, arī vakardien. Um, jums ir daudz ko darīt un uz to visu reaģēt, bet jūs atnācāt tomēr, ko mēs augstu novērtējam. Un tagad jums došu vārdu, un pēc tam sekos jautājumi un atbildes. Lūdzu, Mišel. Paldies, David. Sveicināti. Nav obligāti jāna angliski, vai ne? Tad runāšu franču valodā. Saglabājot kultūru daudzveidību Eiropā. Godātais priekšsādātāji, dāmas un kungi, paldies par šo ielūgumu. Jūs jau visiem zināms, esmu politiķis, un savā politiķa karjerā esmu piedzīvojis tāds nozīmīgs brīžus, kas mani ļoti veidojuši. Es biju arī kādreiz Francijas ārlietu ministrs, es biju arī sarunvedējs starp pusēm, kas vienojas par, piemēram, Lisabonas līgumu, kas arī jau risināja jautājumu par Eiropas aizsardzību, un tie jautājumi vienmēr ir bijuši ļoti interesanti. Tādēļ tie jūs centrālajie jautājumi man personīgi vienmēr bijuši nozīmīgi. Uh, Un man ir prieks arī par jūsu komiteju un priekšsadētāju, kas šo komiteju vada ar lielu pārliecību un dinamismu. Un arī jūs, kas pārstāvat ārlietu komitejas nacionālajos parlamentos, nodarbojoties arī drošības un aizsardzības jautājumiem. Un savā uh, garajā arī deputāta karjerā, kas bija aptuveni 20 gadus Francijā, uh, arī šeit esmu daudz strādājis ar šiem jautājumiem. Un šajā gadījumā nesakiet paldies man, es vēlos pateikties jums. Um, mēs redzam, ka šie jautājumi par drošību un ārpolitiku nekad nav bijuši tādā ziņā, nu, kas slēpts vai aizklāts. Katru reizi, kad es devos arī uz vienu no 27 parlamentiem, nu, protams, arī plus vēl. Uh, Britu parlaments, ja viņi uzaicina mani un vēlas. Piemēram, biju arī Polijā, Zviedrijā, būšu rītdien. Es šo darbu turpinu, un katrā apmeklējuma laikā es uzklausu Nacionālā parlamenta pārliecību. Jo zinu, ka jūs tas satrauc, jūs mm, esat nobežījušies par uh, to, kas notiks ar jūsu pilsoņiem un uzņēmējiem un uzņēmumiem apvienotā karalistē. Uh, Un kopumā, protams, mēs domājam vispār, kāda būs nākotne. Šobrīd mēs šā, esam šajā sapīgā šķiršanās brīdī. Izšķiršanās, lai tā notiktu sakārtotā veidā, kas, protams, ir ļoti sarežģīts, kā jūs to redzat, uzdevums. Bet tālāk mēs domāsim arī par nākotni. Kāds būs nākotnes attiecības ar apvienoto karalisti? Kādas partnerattiecības mēs izveidosim? Lūk, tie ir daudzie jautājumi, kas iekļauj šajā partnerībā un arī ārpolitika, drošības un um, aizsardzības politika ir nozīmīgi jautājumi, kas iekļausies šajos jauktajos nolīgumos. Katrs nacionālais parlaments, 27 dalībvalstis, un katram parlamentam būs jāpasaka mm, savu nostāju, bet tam kopējam rezultātam jābūt ir vienbalsīgam, lai vienotos par nākotnes attiecībām ar apvienoto karalisti. Un tā kā nav pārāk grisāk runāt arī par šiem jautājumiem, un tādēļ es arī dodos uz katru no galvaspilsētām, un arī šodien tiekos ar jums te. Paldies par šo uzaicinājumu. Jo man ir svarīgi sajust jūsu atbalstu sarunu komandai, ko es vadu, protams, arī Stefani Rizonu un visi citi, kas eh, veido šo izcilo komandu. Uh, šis ir ļoti smags brīdis sarunās. Var teikt, ka ir tā kā um, ir apstādināts uh, stopkadrs šobrīd, ko mēs nevaram saprast, kāda būtu Britu lēmums gal galā. Mēs nekad neesam bijuši pret viņiem. Mēs esam bieži vien ar viņiem un par viņiem. Un beidzamos četrus mēnešus mēs jau visu laiku sakām, lūk, ir Eiropas nolīgums, par um, to, kā jūs sakārtotā veidā izstāties no Eiropas Savienības. Nu, tas ir 600 uh, lapas puses, nav jau viegli to visu lasīt, tas nenoliedzami. Un tad ir uh, otrā daļa, tāds daudz vienkāršāks teksts. Arī jums nozīmīgs teksts, kas ir šī politiskā deklarācija, kas ir kā papildinājums nolīgumam. Lielos vilcienos tātad nolīgums runā par vēsturi, kā jebkura šķiršanās. Mēs runājam par to, ko esam izdarījuši kopā. Un tas ir atrunāts šeit nolīgumā. Un papildus ir politiskā deklarācija, kurā mēs ierakstām virzību uz kopīgo nākotni. Partnerat, eh, partnerību eh, ar apvienoto karalisti. Bet eh, jau trešo reizi Britu parlaments noraidīja šo priekšlikumu vakardien. Viņi, jūs zināt, atkal nespēja vienoties par nekādu citu scenāriju, kas, protams, mūs satrauc un pat rada tādu vilšanos. Mēs redzam, ka pastāv palātā, Britu parlamentā, valstī, kas ir izvēlējusies izstāties no Eiropas Savienības līdz pat šai dienai. Nu, parlaments nespēja vienoties ne par kādu no variantiem. Ir tikai visu laiku nē. Ir visu laiku negatīva nostāja pret nolīgumu, pret uh, iespēju izstāties bez nolīguma. Uh, Pret visiem citiem variantiem viņi saka nē. Pat, ja vakardien jūs redzējāt arī šo uzstādīto mērķi panākt nolīgumu pār mm, muitas savienību. Mm, divu balsu pārsvaru pietrūka, bet nu, tad ir zaudējums. Rezultātā ir, ka nav vispār nekāda parlamenta vairākuma par nevienu iespējamo variantu. Tādēļ mums Mēs visu laiku esam cenšies sakārtotu izstāšanos panākt, bet šobrīd sanāk, ka faktiski nu, viņi paši pasaka pretrunu un neiespējamo situāciju. Mums nepatīk nolīgums, bet nevarējamies arī izstāties bez nolīguma. Ja mēs izstāmies ar nolīgumu, nu, tad vienīgais variants ir šis nolīgums, par ko mēs esam jau panākuši vienošanos. Esam ar sarunu galdā, sēdot gados, eh, garas sarunas veltījuši tam. Un savādāk cits vispār jums nav. Juridiski drošība, tieskā paļāvība nodrošināt tikai ar savu šo nolīgumu. Un šodien m, mm, aktuālā situācija e, par, m, e, diemžēl norāda uz to, ka tieši izstāšanās bez sarunas e, viena nolīguma ir visreālākā. Mēs esam gatavi. Tā nav mana izvēle tad jau vispār nevajadzēja uzsākt sarunas, ja, nu, nav dīla, tad jau nav nekāds sarunas vajadzīgs, bet, nu, mēs piem arī gatavi šādam pagriezienam, un šodien esam gatavi arī šādam variantam. Turklāt Brexits ir pilnīgi monopolizējis visu Eiropas darba kārtību pēdējo mēnešu laikā. Tas prasīs milzīgu enerģiju laiku, un šī enerģija un laiks, tātad ir jāpārvērš pozitīvā darba kārtībā. Tādā ziņā arī atsaucoties uz Angelu Merkelu, kas norāda, ka procesa mērķis ir domāt par Eiropas Savienības nākotni. Tas ir daudz svarīgāks jautājums nekā Brexit jautājums. Un tad es ceru, ka mēs tādus stariem soļiem tiešām spēsim rēģēt uz šiem nopietniem izaicinājumiem. Un tādēļ arī mm, sarunas mēs vērtēsim drīzāk pozitīvi, un mēs panāksim varbūt saprotot, ka ir jārēģē daudz svarīgākiem jautājumiem - klimata pārmaiņas, ekonomiskie izaucinājumi, tehnoloģiskās pārmaiņas, migrācija, Eiropas aizsardzība. Un tieši arī priekšsēdētājs Junkers jau kopš savas darbības sākumā, pirms vairāk kā četriem gadiem, ir uzsācis savu darbību, uzstādot skaidru arī rīcības plānu gan uh, aizsardzības jautājumos, migrācijas un ekonomikas jautājumos, ar arī investīciju plānu. Un arī mēs redzam, ka mums ir jāspēj tālāk risināt daudz nozīmīgi jautājumi, gan rūpniecības politika un daudz citi jautājumi. Tā kā turpmākajos gados ir jākoncentrējas uz tiem. Skatoties uz pasauli, mums jāsaglabā atvērts skatiens un jāapzinās sava atbildība, apzinoties, ka draudi arvien pieaug izplatās arvien straujāk. Mums ir ļoti nopietni jāapzinās draudi sabiedrības un demokrātijas funkcionēšanai, kas notiek ar terorismu draudiem, um, populismu, dažādu veidu ārvējiem draudiem, kas pat apšauba mūsu kopējo drošību, uh, mūsu sadrās uh, attiecības ar ar partneriem ASV, mēs redzam mūsu arī dažādi nolīgumi, kas eh, ir jau pārvarējuši daudz gadu pārbaudas, šobrīd sašaubās. Un runājot par to, kā daudz grib redzēt, vai nu spēcīgāk Eiropas Savienībā, aizsardzībā, ko stājas it kā cilvēktiesību vietām. Uh, nu tāds nav pieļaujami. Domāt arī, piemēram, par ārējiem partneriem - Ķīnu un viņu ambīcijām. Jau daudz noteikti būši saskatījuši, kā Eiropas Savienība un apvienotā karalistē. Viņa apvienotās karalistes izstāšanās ir veids, kā var vājināt Eiropas Savienību. Un mums uz to ir jārēģē. Gan domājot par to, kā rēģējam uz ārpusi, gan arī Eiropas Savienības iekšēnē. Arī man ir bijuši vairāk sarunas. Piemēram, ar Naidželu Farāžu. Jūs zināt, par ko es runāju, vai ne? Un sarunas beigās es viņam jautāju vienu lietu. Farāškungs, jūs iestāties par Brexitu, jūs veicināt, eh, virzījāt šo kampaņu, jūs arī uh, uzvarējāt. Tā ko es gan varu tikai izteikt nožēlu, bet jums izdevās. Un tomēr, kā jūs redzat nākotni? Kādas būs attiecības starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti pēc Brexitam? Un viņa atbild visam skaidram. Un tā ir jāatceras. Viņš teica, Barņēkungs, pēc Brexita Eiropas Savienības vairs vispār nebūs. Jo viņš un viņam līdzīgi domājošie tiešām vēlas sagraut Eiropas Savienību, gan no iekšpuses un tad arī ārpuses. Un tad ir jārūpējas un ir jālolo Eiropas Savienība arī tās nākotnēm. Ievērot, protams, subsidaritāti, risinot jautājumus, un kā, kāds ir nepieciešamās reformas. Nu, vienalga, ko lai mēs nolēmtu, mums tomēr ir jādarbojas kopā. Tas ir galvenais uzdevums. Un arī aizsardzības jautājums ir kopīgais uzdevums, un par to es arī iestājos šajās sarunās. Diplomātijā mēs redzam, attīstot sadarbību arī ar citiem pasaules reģioniem, īpaši ar Āfriku, mēs redzam, tas ir veids, kā mēs ar vienu vairāk nostiprinām apliecinam Eiropas Savienību kā spēcīgu partneri globālā mērogā. Nākotnē mums ir vairāk jāspēj konsolidēt savus diplomātiskos kanālus un resursus, lai spētu tiešām uzstāties vienā balsī, vienoti, iestātos par cilvēktiesībām, piedāvāt kopīgu analīzi par situāciju, par draudiem. Mums ir jāspēj izmantot 140 Eiropas Savienības valstu pārstāvniecības pasaulē. Un mums ir jānodrošina Tātad vienot nosaukt, un es domāju, ka vairākuma balsojums padomē būtu no viens rīkiem, kā nodrošināt šādu resursu labāku izmantošanu. Eiropas Savienība ir un paliek arī pirmais mm, at, mm, mm, donors, jeb atbalsta devējs pasaules mērogā attīstības sadarbībai, un tas arī ir mūsu pašu interesēs, un arī rēģot uz mūsu gaidām cerībām attiecībās ar atsevišķām valstīm un apzinoties savu atbildību pasaulē. Bet te runā par diplomātiskajām saitēm, kuras arī, protams, ir ciešā veidā saistīts ar ekonomiku un tirsniecību. Un tādēļ, ja skatām par nākotnes um, aizsardzības un drošības politiku, mēs aizsargājam Eiropas pilsoņus katrā valstī. Mēs redzam, ka īstenībā vienmēr pilsoņi pirmais, ko viņi sagaida, ir drošība un kopīga aizsardzība Un tur nav nekāds pretruns arī ar valsts centieniem, valsts kompetenci drošības un aizsardzības jautājumos. Nu, jo ir jau arī nav nekādas problēmas, ka mēs turpinām sadarbību NATO ietvaros, arī ar Lielbritāniju, un mums arī divpusē nolīgumi, un tāpat arī turpināsim šo sadarbību ar Lielbritāniju. Nākotnē par to, ka mēs iespējam, uh, spējam um, apkopot savus spēkus un resursus krīzes situācijai. Nu, tas ir jāplāno un to jāspēj izmantot. Es varbūt to tā īsti tā telegrāfiski jums pasaku, bet mums nākotnē ir jāspēj šīs lietas uh, atrunāt 27 uh, formātā, valstu formātā, bet arī neizslēdzot iespēju, ka piedalās arī, piemēram, Lielbritānija Un tas ir, ko teica arī kolēģi, ko es nu pat dzirdēju arī pirms ierados. Un uzsāku nu sarunu ar jums. Tātad mums ir jāskatās uz mūsu mērķiem, mūsu interesēm un jāveido spējīgas attiecības un partneri jāmeklē arī šāds partnerī, partnerība jāveido ar apvienoto karalisti. Tas ir iekrist, ierakstīts šajā mm, deklarācijā, ko es aicinu jūs visus arī rūpīgi izlasīt. Uh, Un šos jautājumus mēs arī esam pārnājuši ar Terezu Mēju, jo arī apvienotā karaliste nākotnē būs mūsu sabiedrotais. Turklāt arī mm, ANO drošības padomas patstāvīgā locekle. Un mums ir kopīgas vērtības, mums kopīga izpratne par lietām, mēs arī solidāri stāsimies spēkā daudziem izaicinājumiem, un tā ir labākā garantija, kā nodrošināt arī drošību sadarbības ceļā, solidārā ceļā ar apvienoto karalisti. Uh, Lūk, jau veselu gadu šķiet, kopš pagājušā gada jūnija, mēs strādājam pie savas nostājas Eiropas parlamenta rezolūcijas un padomas vadlīnijā. Ir komisijas baltā grāmata. Un arī kopā ar apvienoto karalisti mēs izstrādājam šos atskaites kritērijus, kā nodrošināt konverģenci. Jūsu kompetences Un tāpat arī valdības un ministri ir atbildīgi par šiem jautājumiem, un mēs šobrīd esam identificējuši piecus mehānismus, un arī attiecībās ar apvienoto karalisti. Mēs pie šiem jautājumiem varēsim strādāt šādā virzienā. Pirmkārt, strateģiskais dialogs lai nodrošinātu arī mūsu vienotu nostāju ANO ietvaros, drošības padomas ietvaros reaģējot uz nopietniem izaicinājumiem, piemēram, Irānas kodola programma vai miera process tuvajos austrumos, klimata pārmaiņas, un tāpat arī dialoģiskā, um, strateģiskais dialogs, nodrošinot arī saskaņot sankciju jeb sodu režīmu. Otkārt, operatīvā sadarbība un tās ietvers, kas ļaut Eiropas Savienībai un tāpēc arī apvienotā karalistei piedalīties um, Eiropas Savienības programmā cīņā pret piratismu um, jūras ceļojas uz Indiju un, piemēram, Somālijas piekrastē. Jo apvienotā karalista, tāpat kā arī mēs vēlamies, lai sadarbotos un nodrošinātu šādu operatīvo sadarbību arī nodrošināt um, spēku apmaiņu un kopīgu sadarbību ārpus Eiropas teritorijas. Treškārt, iespēja piedalīties pētniecības un militārās izpētes projektos, nodrošinot savu sadarbspēju starp mūsu materiālā ziņā, mm, aizsardzības plānu ziņā, nodrošinot arī tādu patstāvīgu sadarbību, jo jau tagad apvienotā karaliste ir skaidri paudusi uh, arī vēlmi piedalīties militāros projektos un e, Eiropas aizsardzības un drošības e, ietvarā arī gatavi iesaistīties. Ceturkārt, ceturkārt ceturtais darbības veids ir e, izlūkdienestu informācija. Piemēram, turism, terorisms un um, kodola apdraudējums un hibrīda kari. Piekārt, kur mēs runājam par jaunu apdraudējumu kiberdrošība un dažādi veidi incidenti, sadarbība, sadarbība starptautiskā mērogā un sadarbība ar visām kompetentajām Eiropas aģentūrām iestādēm. Lūk, pieci sadarbības veidi, ko mēs esam iekļaujuši arī šajā Polskā deklarācijā, arī nākotnes sadarbības modelī ar apvienoto karalisti. Un mēs ceram, ka mums izdosies tomēr panākt šo vienošanos, gan domājot par to, kas ir bijis pagātnē, kāda ir šī šķiršanās un kāda būs nākotnes sadarbība. Un uh, papildus tam vēl ir runa par konkrētajiem pasākumiem, uh, kādā veidā mēs nodrošinām arī pagaidu pasākums, arī šīs izstāšanās nolīgums, arī paredz pat to, ka šī strateģiskā partnerība jau ar apvienoto karalistāto spēkā jau pirms uh, vēl gala nolīgumu panākšanu, tātad pagaidu variantā, nodrošinot uh, kopējo interešu aizstāvību, to vēlas arī pat Londonā, un nodrošināt samērīgumu, jo vairāk apvienotā karalista darbojas Eiropas Savienība, piemēram, sankciju jautājumos, militāru operāciju ietveros, jo ciešāks ir mūsu saiknes, jo vairāk ir arī atbalsta vispārējai sadarbībai, un mēs arī varam kāpināt mūsu sadarbības intensitāti apvienotās karalistes iesaistē. Protams, ka viņi ar vien būs kluba biedri. Nu, lai gan viņi izstājas, un tā ir viņu izvēle, un mēs to nožēlojam, bet reiz arī cienam. Un līdz to arī vairs Britu ārlietu ministrs nepiedalīsies kopējo lēmumu pieņemšanā partnerība tomēr nodrošinās iespēju sadarbības variantam arī pēc tam. Dāmas un kungi, es eh, katru reizi esmu centies eh, tikties ar eh, parlamentu locekļiem, jau trešo reizi šāda tikšanās notiek ar Eiropas pārstāvjiem tiekam. Un šajā saistībā es vēlētos pateikties parlamentam, Kalister kungam, komitejai, visiem deputātiem par to, ka sakojat līdzi Brexit uh, un arī paldies par jūsu ieguldījumu Eiropas parlamenta rezolūcijām. Par eh, turpmākajām attiecībām es zinu, kādas ir jūsu gaidas, jo no paša sākuma mēs teicām, es teicu, eh, ka mēs nevēlējāmies tirgoties ar tirgu eh, un to pretnostatīt drošībai. Mēs jau no paša sākuma vēlējāmies spēcīgas attiecības drošības aizsardzības jautājumos ar apvienoto karalisti, bet šāda partnerība, un te mēs runājam par līgumu, uh, Protams, tai ir nepieciešams minimāls juridiskais satvers. Tamdēļ mēs vēlamies, lai šāds satvers būtu un lai apvienotā karaliste apstiprinātu izstāšanās līgumu. Ja tas tā nenotiks, tad eh, būs daudz seku, dāmas un kungi. Es nevēlos izstāšanos eh, bez vienošanās, nekā brīdī neesmu pie tā strādājis, bet ir jāapzinās, ka ko nozīmē izstāšanās bez vienošanās eh, drošības partnerībai. Tas nozīmētu, ka pārunas tiek pārtrauktas par kopīgu redzējumu un mazāk eh, attiecīgu iesaišu, tad eh, būtiski ierobežojumi izlūku jomā, tāpat arī iespējamas atšķirības sankciju jomā, mm, jo apmaiņa ar informāciju notiktu ierobežotākā veidā. Tādā gadījumā tad apvienotā karaliste nepiedalītos Eiropas Savienības uh, darbībās, operācijās, jo tāda dalības līguma nebūtu, un tad arī apvienotā karaliste vairs nepiedalītos um, aizsardzības aģentūras kapacitāšu programmā, jo nebūtu tādu administratīvo pasākumu, nedz arī pastāvīgās struktūrētās sadarbības. Ja nav vienošanās, tad noteiktu brīdi būtu risks, ka nebūs organizēts satvars, nedz arī kopīgas gribas paušanas iespēja. Mums tam ir jāsagatavojas. Uh, ir jāierobežo riskus par to, ka varētu būt stratēģiskas atšķirības. Mogherini kundze veda augsta līmeņa sarunas un jācer, ka izdosies uzturēt augsta līmeņa sarunas ar apvienoto karalisti. Tā, lai būtu iespēja apmainīties ar klasificētu informāciju, bet tas notiktu vienpusēji. Un, protams, lai mēs varētu turpināt sadarboties NATO ietvaros un divpusēji militārā ziņā, par ko es pirms brīža runāju. Nu, es bieži vien teicu, ka man ļoti žēl par Brexit. Pat, jā, man par to jāpauž nožēla man e, tajā pašā laikā jāstrādā pie tā, lai tas notiktu kārtīgi. Brexit ir lūz-lūz situācija, visi ir zaudētāji, nav pievienotās vērtības. Neviens nav spējis man pierādīt e, kaut jebkādu pievienoto vērtību, kas varētu būt no Brexit. Un tas jāpieņem zināšanai, par to jāpauž nožēla, jācenšas to īstenot pēc iespējas gudrāk, tāpat arī jāgūst mācības. Un es akcentu uz to nelikšu, bet jūs esat politiķi un politiķis, es pats esmu politiķis, un tad būtu vērtīgi saprast, kāpēc pilsoņi, 52% Britu un arī noteiktos Eiropas reģionos, kāpēc ir pilsoņi, kas balso pret Eiropu. Balso par sarakstiem, kas ir eiroskeptiski, pauž bažas, satraukumu par Eiropu. Es domāju, ka nav pārāk vēlu eh, vēl bez Brexit gadījuma censties saprast, mm, kas ir tās bāžas. Un šo bāžu vidū ir vēlme pēc aizsardzības. Un te mēs arī sasaistām to ar to, ko es jau teicu, kā tad mēs reaģēsim uz apvienoto karalisti, kā mēs labāk sadarbosim jaunos satvaros, aizsardzības mm, un drošības jautājumos. Lielas paldies! Paldies, Barņē kungs, pateicos jums, paldies par šo prezentāciju, kolēģi, dāmas un kungi. Man, man ir neticami garš saraksts ar runātāju sarakstu, kas vēlas uzdot jautājumus un runāt. Mēs vienojāmies ar Barņē kungu, ka viņš uzklausīs trīs kolēģus, pēc tam atbildēs. Tad nebūs tā, ka būs mm, virkne jautājumu un tikai tad atbildes. Blokos pa trīs. Lūkšu jūs izteikties pēc iespējas īsāk un konkrētāk, lai visi var pēc iespējas vairāk izteikties. Sāksim ar Bāronesu Armstrongu no apvienotās karalistes. Ap labu rītu visiem! Es e, esmu no Lordu palātas, ja es būtu pārstāvju palātas loceklis, noteikti būtu šodien nobažījusies, bet uh, Es šeit esmu, lai runātu par to, ko pārdomātu to, ko Barņēkungs teica, un arī eh, pieminētu ziņojumu, ko Lordu palāta izstrādāja pagājušajām nedēļām. Jo te ir runa par sliktām um, turpmākajām attiecībām. Jo, nu, mēs saucam to kā iegūt draugus un ietekmēt cilvēkus. Es ceru, ka jūs uh, manis teikto tā arī interpretēsit. Ziņojums ir visai visaptvarošs, un tur arī ir eh, norādītas trīs galvenās jomas, vēl bez eh, to, ko Barņiekungs pieminēja, ir trīs galvenās jomas, galvenie elementi nākotnes attiecībām. Visu pirms vēl bez eh, neskaidrības, ja to, tas vēl tā maigi sakot, Mm, tad pārvaldības mehānismi, kas tajā ietvērti šajā izstāšanās nolīgumā un politiskajā deklarācijā, eh, piedāvā mums reāli turpmākā dialoga struktūru, kas visticamāk eh, turpinās pastāvēt neatkarīgi no vienošanās, kad beigās tiks panākt. Un mēs ticam, ka ir eh, šīs lietas jāizstrādā ļoti rūpīgi un ir jāņem vērā arī mm, tas, ko teica Barņēkungs beigās, un kam un principā tas saistās ne tikai ar formālo struktūru, ka tas attiec uz cilvēkiem, kas ir nobažījušies par savu nākotni, par savu ekonomisko nākotni un tā tālāk. Tā, lai mēs varētu sniegt krietni vairāk atbalsta reālai sadarbībai. Otrakārt, protams, ir mazāk formāli bet ne tāpēc mazāk svarīgi veidi - aizsardzība, drošība un um, citas aģentūras, kurās apvienotā karaliste vairs pilnībā nepiedalīsies, bet mums tomēr jābūt kādām attiecībām, pie kurām ir jāstrādā. Un, lai apvienotās karalistes pārstāvība uh, Briselē, arī būtu atbilstīga, pat ja mēs vairs nebūtu dalība valsts. Runātāji tiek pārtraukta. E, mums e, ir jāievēro runas laiks, lai jūs varētu noslēgt savu uzstāšanos. Es vēlētos teikt, ka starptautiskā līmenī ir daudz izaicinājumu. Mēs esam nonākuši šajos satrauktajos laikos, jo ir nacionālisms, identitātes e, politika un populisms. Referendums notika tad, kad Eiropas Savienības migrantu krīze piedzīvoja savu sāsinātāko brīdi un ir ekstrēmi spēki no labās, no kreisās puses visās valstīs, un tad nu, mums ir jāparūpējas par to, lai kopā mēs strādājam pie veidiem, kā risināt šīs problēmas un parūpēties par to, lai demokrātija un sadarbība veidā, kā Eiropas Savienība to izveidoja, varētu plaukt nākotnē. Paldies! Nu, mēs, Eiropieši, esam bijuši ļoti draudzīgi pret mūsu britu partneriem. Turpmāk var izteikties tikai divas minūtes. Tagad Alans Smits no britu skotu puses. Paldies, priekšsādātāji! Kā jau jūs zināt, tad skoti ir ļoti mm, eh, skopi vārdos Un eh, divi ļoti konkrēti jautājumi pārunvedējam. Un eh, arī liels paldies par to, ka jūs eh, saglabājāt disciplīnu un vienotību 27. dalību valstīs. Es vēlētos paust savus skumjas un arī mm, neveiklību, kādā Vestminstera ir nonākusi. Un jums tiešām ir jāsaskars ar tiem partneriem, ar kuriem ir jāstrādā. Bet, nu, ir tiesa, ka izstāšanās bez vienošanās šķiet arvien ticamāka pēdējās 24 stundās, tas arvien aktuālāks kļūst, un nu, tiešām žēl kolēģi pieminēja par to, vai mēs varam skatīt um, pilsoņu tiesību vienošanos uh, vēl bez šīs izstāšanās vienošanās. Uh, jo tas ir ļoti svarīgi. Un ir pilsoņi, kas eh, ir ļoti grūtā situācijā. Mums ir viņiem jāsniedz skaidrība, mums ir jāspēj spēlēt nozīmīgāku lomu arī par finanšu nosacījumiem. Es eh, rūpīgi ieklausījos jūsu piecos priekšlikumos par struktūrālā aizsardzības mm, sadarbību un arī par to, kā apvienotā karaliste varētu finansiāli piedalīties programmās. Uh, jo nav īstis arī tas eh, noregulēts. Varbūt jūs varētu precizēt, eh, ko gaidīt eh, no nākotnes pārunām šajā ziņā, ja mēs līdz tam vispār nonāksim. Paldies, Alan. Nākamais runātājs - divas minūtes - Biro kundze no Rumānijas. Paldies par šo starpparlamentāro un komitejas sanāksmi. Paldies par ziņojumu. Es vēlētos paust uh, augsto novērtējumu Barņē kunga paveiktajam un viņa komandas paveiktajam. Es turpināšu dzimtajā valodā. Galvenais mērķis ir um, sakārtota izstāšanās un paralēli stratēģiskas un specifiskas uh, sadarbības attiecības veidošanu starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti. Tāpēc vajadzētu prioritizēt eh, to, ka pastiprinam Eiropas Savienību 27 valstu ietvaros, balstoties uz ES pamatprincipiem. Mēs sagaidām to, kā tālāk attīstīsies situācija Britu valdībā, Brexit nopietni attieksies, atsauksies uz ekonomisko un juridisko situāciju apvienotajā karalistē, un tad mēs gaidām kādus soļus no apvienotās karalistas. Mēs ceram, ka mēs pastiprināsim viens otru aizsardzības un drošības ziņā, balstoties uz kopīgām vērtībām un kopīgām interesēm. Eiropas Savienība, Rumānija atbalstīs partnerību drošības partnerības jomā starp ES un Brit apvienoto karalisti, koncentrējoties uz strateģiskajām Eiropas Savienības interesēm. Un mēs veidosim unikālu divpusēju sadarbību, balsoties uz šiem principiem. Paldies, tātad pirmais rauns, vai varat uz to atbildēt? Paldies, David. Sākumā biro kundze. Jūsu teiktais par to, ko jūs vēlties no savas valsts pozīcijām, kas ir tāda ļoti stratēģiska pozīcija šajā Eiropas reģionā, mums ir ārkārtīgi svarīgi, un tas arī ļoti labi ilustrē un parāda problēmu. Un kā es to arī Armstrongas kundzei varu teikt, ka mēs vēlamies, un uh, tā ir arī bija šī doma manis teiktajam līdz šim, ka mums ir nepieciešama strateģiskā partnerība ar apvienoto karalisti. Un mums uh, sastāvdaļas satvars tam ir pateicoties politiskajai deklarācijai. Un tur nav nekādu pretrunu tam, ka divpusēji Rumānija, Vācija, Francija, citas valstis, Igaunija, Lietuva vēlas darīt un jau dara sadarbībā ar apvienoto karalisti. Divpusējā sadarbība turpināsies, balstoties uz noteiktām politikas jomām, programmām vai kapacitāti. Notiks sadarbība NATO ietvaros, tajām Eiropas Savienības valstīm, kas ir arī NATO, tad šī sadarbība turpināsies. Tamdēļ arī mēs esam nobežījušies par NATO nākotni. Bet kā tad mēs uh, organizēsim šīs lietas, ja apvienotā karaliste vēlas izstāties? Un kā tad uh, organizēt tās klātbūtni un tās vēlmi piedalīties operācijās, programmās, iniciatīvās, kas nāk no Eiropas Savienības? Nārpstrogas kundze, protams, man jums ir jāsaka, godīgi. Nu, nav tas pats būt Eiropas Savienībā vai un ne Eiropas Savienībā. Nu, nevar runāt par ierasto lietu kārtību, business as usual. Ir jāatrod citi sadarbības veidi, un tas tas, kas, ko mēs arī radām. Es pats runāju par strateģisko sadarbības nodarbu. Es minēju piecus instrumentus. Un tas jau vien palīdz nodrošināt šo politisko un strateģisko dialogu. Bet ir sekas, Armstrongas kundze. Jūsu valsts nolēma pamest Eiropas Savienību, vienoto tirgu, muitas savienību. Līdz šim brīdim tas tā bija. Nu, jūs arī pametat 750 eh, starptautiskas vienošanās. Es uzsvēršu 750 starptautiskus nolīgumus. Tātad juridiski jūs eh, pametat Eurotom, Europolu, visas aģentūras, visas tirnieciskās eh, vienošanās. Tas ir tāds mehānisks efekts, sekas ir. Es nerunāšu par to, kas notiek apvienotajā karalistē, par politisko strupceļu, politisko krīzi, bet es domāju, ka tā ir dziļāka un pārsniec tikai Brexit jautājumu. Es domāju, ka te nav jautājums tikai par Brexit un pašu uh, vienošanos un um, īrijas robeža uh, backstop vienošanos. Un tā ir krīze, kas var arī būt citās valstīs. Es arī dzirdēju Alio Mariju un Žānu uh, Bizē teikto, kas par debatēm, uh, kas notiek manā valstī, kāda ir mūsu attiecība pret pasauli, kāda ir mūsu vieta pasaulē, kas ir tas ekonomiskais modelis, ko izvēlamies. Un tās arī ir debats, kas parādās Britu parlamentam un Adamam Smitam. Uh, Es vēlētos teikt, ka jā, es turpināšu respektēt eh, Britu parlamentārās debatas. Es eh, turklāt eh, jūsos ļoti rūpīgi ieklausos, kad jūs izsakāties. Un nu, tas ir ļoti interesanti, ko jūs sakāt. Tiešām stimulējošas debatas. Bet es saglabāšu savu attieksmi. Es vēlos paust nožēlu par Brexit un nekad manā attieksmē vai vārdā vārdos jūs dzirdēsiet kaut kādus revanša centienus vai pazemošanas eh, mēģinājumus. Es centīšos būt cieņpilns, bet tagad ir pienācis laiks jums uzņemties savu atbildību. Un Eiropadomas lēmums pagājušā nedēļā tieši to arī grib pateikt tās pavēr ceļu apvienotajai karalistei uzņemties savu atbildību. Vai nu jūs apstiprinat šo vienošanos, lai organizēti, kārtīgi izstātos, un šī vienošanās vienīgā iespējamā, jo mēs to izstrādājām uz objektīvas juridiskas bāzes, vai arī jums nav vienošanās, jūs nevēlaties vienošanos, jūs pieņemat lēmumu izstāties bez tās, un tas ir apvienotās karalistes lēmums, un arī atbildība izstāties bez vienošanās. Vai arī tad jūs lemjat lūgt papildu laiku pārunām, bet tad jums vajadzētu precizēt, kam tas tiks izmantots, vai tiks organizēts jauns referendums vai jaunas vēlēšanas, vai arī tas ir uh, tāds uh, daudz pušu politiskais process, bet es vēlos teikt, ka Eiropas vadītāji, ja viņiem tiek uzdots pagarinājumu jautājums, uh, Viņi uzdos jautājumu, kāpēc tas tiek lūgts, nemaz nerunājot par jautājumu, ka obligāti tādā gadījumā maijā būs jānodrošina Eiroparlamenta vēlēšanas arī apvienotajā karalistē. Tad bija jautājums par finanšu nosacījumiem, ja nav vienošanās. Tas bija jūsu jautājums. komentāri bez mikrofona. Tātad, ja ir vienošanās, tad mēs piemērosim apņemšanās, par kurām ir e, bijusi vienošanās 4,5 e, miljonu cilvēku, un tad finanšu noregulējums stāsies spēkā, kā mēs to izrunājam. Tā lai būtu arī pārējais periods, vismaz divi gadi līdz 2020. gada plānošanas perioda beigām un tālāk. Bet, ja nav vienošanās, tad mēs būsim pavisam citos apstākļos, atmosfērā, jo, ja nav vienošanās, tad nav arī uzticības. Ja nav vienošanās, tad uh, uzticība tiek pārtraukta, bet es domāju, ka uzticība ir nepieciešama, lai veidot nākotnes attiecības. Un šajā gadījumā tad, nu, jūsu valsts, jūsu valstī būs nepieciešams veidot attiecības ar mums un mums ar jums. Un uh, daudz mēnešu nebūs nepieciešams, lū, līdz apvienotā karaliste eh, lūgs sākt sarunas par brīvās tirzniecības eh, vienošanos vai par transporta vienošanos, un es varu tikai jums teikt, ka šajā gadījumā Brexit jautājumi joprojām mums būs aktuāli. Īrija, finanšu nosacījumi, finanšu saistības kas ir juridiskas apvienotajai karalistai, un tad arī pilsoņu jautājums. Un mēs uh, vēlreiz uzdosim šos jautājumus, ja apvienotā karaliste um, naudielu gadījumā vēlēsies ar mums runāt par tirdzniecību vai citiem tematiem. Mēs uzdosim šos jautājumus - pilsoņu jautājums, īrijas jautājums un finanšu iesaisti. Paldies! Nākamais rauns! Nākamie trīs runātāji ir no parlamenta Salafranka. Franka. Skunks Anžāns no Luksemburgas un Frainda kungs. Paldies, priekšsādātāji! Es vēlējos pievienoties e, komisijas priekšsēdētāja teiktajam un ETP vārdā paust mūsu atzinības vārdus par nopietnu atbildīgo darbu sarežģītos uh, apstākļos, ar vien sarežģītākā, savstarpēji atkarīgākā pasaulē, ar eh, milzu ģeostrateģiskajiem draudiem un autoritāro varu. Un eh, šajā ziņā es vēlējos jums uzdot jautājumu ne tikai par eh, nosacījumiem, iespējamai nākotnes vienošanai, bet vairākas reizes nā, pa, tagadne ir nākotnes pamats, un tad mums satrauc tas, kas notiks no šīs dienas līdz 12. datumam. Barņiekungs, vai tātad, ja nav vienošanās, un ja notiek izstāšanās bez vienošanās, kas notiks ar finansēm, par kurām bija šobrīd vienošanās, izstāšanās nolīgumā? Viena no hipotēzēm būtu, ka šķiet, ka jā, pēc vakardienas. Uh, balsošuma atkal parādās jautājums par vienošanos, vai atkal notiek balsošana. Un ja tiešām te trīs balsu pietrūka, un tad eh, nav šīs iespējas palikt um, muitas savienībā, tad nu, ir jautājums, vai atkal būtu jāatvēr sarunas par cita veida vienošanos, balstoties uz pašreizējo vienošanos, vai tur varētu iekļaut pārunas par Mm, diskusijām, kas tagad notiek. Tātad, ja tiek mainīta vienošanās, būtu nepieciešams papildu laiks. Un kas ir tās hipotēzes, kas vislabāk saistītos ar Eiropas Savienības interesēs, ņemot vērā to, ka mēs meklējam kādus jaunus variantus, jaunas vienošanās. Paldies! Paldies, Ignacio! Anželkungs no Luksemburgas. Jā, paldies! Es vēlos pateikties Barņē kungam. Uh, ka viņš tiešām ir tik daudz ieguldījis laika arī dialogam ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Es trīsreiz ar viņu tikos, viņš bija ieradies tātad Luksemburgas valsts parlamentā, un tas, protams, ir bijis svarīgi arī sabiedriskajai domai. Tātad mūsu pilsoņi saprot, ka Eiropa nav tikai miera un ekonomikas projekts, bet ka viņi strādā arī iedzīvotāju pilsoņu labā. Un tas ir ļoti svarīgi jūsu klātbūtne. Un daudzi tad arī saprot, ko viņi var zaudēt, ja nebūs Eiropa. Jā, runājot par 27 valstu vienotību, vienprātību, jautājums, kā jūs vērtējat to risku, ka nākotnē tomēr 27 valsts arī varētu sašķelties un nebūt vairs vienotas, kas būtu jādara, lai mēs turpmākajos gados saglabātu vienotību. Un vēl par nākotnes attiecībām ar apvienoto karalisti. Vai, ir, vai jūs esat identificējuši jau tādus uh, sensitīvus jautājumus, kas tiešām varētu sašķobīt 27 valstu vienotību? Jā, katrā ziņā Barņē metode, pilnīgi caurskatām metode un tam līdzīgi mums ļoti patika, mēs vēlamies, lai tā visās jomās tiktu ieviesta Eiropas Savienībā. Jā, paldies! Un Tagad Freunda kungs no Austrijas, Eiropas parlamenta deputāts. Jā, paldies! Vispirms vēlos pateikties Barņē kungam par tiešām lielisko darbu, ko esat paveikuši. Domāju, ka tajā brīdī, kad jūs uzsākāt darbu, nekad nedomājāt, ka 2. aprīlī būsiet ārlietu komitejā un skaidrosiet, kas nenotika 29. martā. Jā, pēc otrā nē balsojuma. Tātad pēc trešā nē balsojuma un iespējamā ceturtā nē balsojuma. Man īsti nav skaidrs, kā tas var būt likumīgi četras reizes balsot parlamentā par vienu un to pašu tekstu divu mēnešu laikā šķiet, kur tie paši politiķi, kas prasa šo vienošanos noliedz uh, otru referendumu, trīs gadus pēc tam, kad bija pirmais referendums. Un acīm redzot, viņiem ir ļoti bail no tā, ka mm, apvienotā karaliste pieralītos Eiropas parlamenta vēlēšanās, jo tad ir skaidrs, ka leiboristi iegūs lielāku vairākumu un viņu šeit parlamentā būs vairāk, un tā tad viss kļūs daudz demokrātiskāks. Šī ir mana pēdējā reize ārlietu komitejā. Vēlos pateikties tev, Deivīd, par lieliski paveikto darbu, to, ka vienmēr es saglabāju neutralitāti. Un vēlu visiem ārlietu komitejas eh, locekļiem uh, visu to labāko. Ceru, ka jūs turpināsiet strādāt pie tādas stingras ārlietu politikas. Dank, kolēģi, Jā, paldies, Freunde kungam. Jā, patiesi tā ir jūsu pēdējā sanāksme. Mišel, varbūt vēl vienu runātāju. Lords Kinols no Lorda palātas. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Jā, man tas satrieca, cik ļoti silti mēs tikām šeit uzņemti. Un tātad jāsaka, ka tiešām man ir ļoti, ļoti žēl par to, kas ir noticis Britu parlamentā. Jūs visi varat BBC iepazīties ar to, kāds bija balsojums, bet runājot par analīzi vidējā termiņā, ne tikai īstermiņā, saprotot, cik daudz vidējā termiņā ir vēl jāstrādā un cik daudz darbs tika ieguldīts, lai izveidotu Eiropas Savienības apvienotās karalistes uh, attiecības. Un tas prasīja arī no Eiropas Savienības pašiem attīstīties tālāk, proti paskatīties, kas tad bija to bažu pamatā 52% britu, kuri nobalsoja par izstiešanos. Tad, tad tās bažas ir jā, tām ir jāpievēršas, jo līdzīgas bažas ir arī citiem Eiropas Savienībā. Jautājums arī par vienbalsīgumu, ar kādu parasti tiek apstiprināti līgumi un arī Eiropas tātad, apvienotās karalistes izstāšanās. Un šajā kontekstā, protams, arī jautājums par kvalificēto vairākumu ir ļoti trāpīgs. Jebkurā gadījumā Eiropas Savienības mērķis, visu valstu mērķis ir miers un labklājība visiem iedzīvotājiem, Bet jā, tas, ko es ļoti priecājos vakar redzēt, ka Norvēģu pārstāvji bija klāt, un es ceru, ka arī mēs varēsim nākotnē piedalīties ārlietu komitejas sanāksmēs. Mēs šeit jutāmies ļoti labi. Čērčil kungs vienmēr uzsvēra, ka vienmēr svarīgāk, svarīgi ir tikties. Tas ir uh, labāks risinājums par jebkuru citu. Jā, paldies! Vārds Barņēkungam. Jā, Kino kungs, jūs tikko pieminējāt Norvēģiju, un es pasmaidīju divu iemeslu dēļ. Pirmām kārtām, Norvēģija nekad nevēlējās iestāties Eiropas Savienībā, mēs vairāk kārt viņiem piedāvājām, un viņi izlēma būt par daļu no iekšējā tirgus. Un, jā, tas nav tāds autonoms tirgus, tas ir tirgus, kas darbojas savos virzienos, un viņi izlēma piedalīties tajā. Jā, un arī Norvēģijas diplomātiskā korpusa pārstāvis šķiet arī ir klāt Gino kungs, jā, jūs uztvērāt, tāpat kā Frainda kungs, cik grūtas ir debates Britu parlamentā. Es nevēlos to komentēt, nevēlos komentēt arī to, ka vien, tātad par vienu un to pašu tekstu tiek balsot četras reizes, atkārtot un atkārtot, tas viens un tas pats teksts tiek likts priekšā. Iespējams, ka tas nav beidzies. Iespējams, ka atkal uh, būs šonadēļ vēl atkārtoti balsojumi. Tātad mēs uzmanīgi sekojam līdzi. Jautājums ir par to, ka mēs vēlamies, lai Briti paši uzņemas atbildību par lēmumu, par šo līgumu. Jā, krīze ir nopietna kā jau tikko teicu Armstrongs kundzei. Un, protams, neviens par to nevar būt iepriecināts par to, kas šobrīd notiek apvienotajā karalistē. Kinolkungs, jā, mums ir jāturpina strādāt, lai kāda arī nebūtu apstākļi. Ja viss noritēs veiksmīgi, tad mēs uzsāksim jaunas, sarunas, un mēs esam gatavi. Eiropas komisija ir gatava, un mūsu pienākums ir Eiropas Savienības vārdā vest sarunas par visām tām jomām, kas ir pieminētas šajā tekstā, tātad desmitiem paralēlu sarunu par dažādām sadaļām. Mēs esam gatavi iesniegt uh, parlamentam un padomēji sarunu mandātu un pēc iespējas ātrāk sākt šīs 10, 12 sarunu sadaļas. Tātad tirzniecība, transports, policijas un tiesības sargājušie iestāžu sadarbība un tā tālāk. Jā, un laika ir maz. Tātad, jā, arī pārējais periods, pat ja to pagarinātu līdz trim vai četriem gadiem. Tik un tā laika ir maz. To mēs redzējām no sarunām ar Kanādu un Japānu. Un tagad savā lomā kā sarunvedējs es vēlos teikt, ka ir jāsaprot arī, kāda ir mācība no Brexit. Uzklausīt pilsoņus, ja Viņi izsaka savu neapmierinātību ar sociālo situāciju un citiem jautājumiem. Tas ir svarīgi arī tagad Eiropas parlamenta vēlēšanu kontekstā, un pie tā tad ir jāstrādā nākamajos piecos gados. Jā, paldies arī par uh, laipnajiem vārdiem, par barņē metodi. Ceru, ka tā izdzīvos. Un tā nav nokritusi no zilām debesīm. Tas viss ir uh, saistīts arī ar uh, valstu vadītāju vēlmi atrast risinājumu. Skatoties, kāda ir ASV attieksme pret Eiropu, kāda ir situācija Lībijā, Sīrijā, tātad vidusjūras reģionā, uh, Krievijas un Ķīnas ietekme pieaugošā, tas viss rada uh, sajūtu, ka situācija ir nopietna. Un tātad valstu vadītājiem ir tā sajūta, ka labāk ir tomēr turēties kopā, nevis katram cīnīties par sevi. Un mums ir ļoti žēl, ka uh, apvienotā karaliste izvēlējās būt viena, vientuļa, nevis solidāra. Bet, jā, mums no tā ir jāgūst arī mācība un jāmaina tas, ko vajadzētu mainīt Eiropas Savienībā. Uh, Ko darīt, lai saglabātu vienotību nākotnē? Jā, jautājums ir par uzticēšanos. Protams, vienmēr būs atšķirīgi viedokļi, diskusijas, debates, jo 27 valstīm nav tās pašas saiknes, ciešās kultūras vai intereses ir atšķirīgas un tam līdzīgi. Bet tas, kas mūs satur kopā, ir uh, vienotais iekšējais tirgus. Skaņos žurnālists um, man uzdeva jautājumu, vai Eiropa nav piekāpusies? Un mēs sakām, nē, tās ir parastas sarunas, kādas mums ir par tirzniecību. Mēs netirgojamies, mēs eh, nekādā gadījumā nevēlamies apdraudēt eh, iekšējo tirgu. Mēs to esam būvējuši 44 gadus. Es domāju, ka tieši iekšējais tirgus ir tas, kādēļ ķīnieši un krievi un ASV mūs ciena. Tāda tā ir integrēta ekosistēma ar daudz noteikumiem, regulējumu, certifikāciju un tam līdzīgi. Kopīga jurisdikcija. Un tur nav iespējams ar vienu kāju būt ārpus iekšējā tirgus un vienu kāju iekšējā tirgu. Ir vienmēr jābūt disciplinētiem un jāievēro viss noteikumu komplekss. Tad ir pilnīgi vienalga, vai tas ir Luksemburgas uzņēmums vai Vācijas uzņēmums. Visi ievēro viens un tos pašus noteikumus. Un tātad apvienotā karaliste mums prasīja, ka viņi grib piedalīties pa pusēji muitas savienībā. piemēram, ievērot eh, pārtikas produktu, higienas eh, šos standartus, bet neievērot vispārējo. Nē, tā nevarēs, jo mūsu uzņēmumi ievēro visus noteikumus, visu regulējumu kopumā. Šīs sarunas ir mēģinājums atrast veidu, kādā valsts var izstāties no Eiropas Savienības sakārtot veidu. Jā, paldies, protams, par izteikto atbalstu. Sela Frankas kungs, es jau atbildēju par budžetu. Jā, tas ir sāpīgs jautājums. Ja nav vienošanās, tādā gadījumā visas turpmākās sarunas, ko Briti vēlas ar mums, jautājums vienmēr paliek par šo rēķinu, īriju un tam līdzīgi. Un, protams, mums ir tam visam ir jānotiek savstarpējas uzticēšanās gaisotnē. No juridiskā viedokļa mēs esam paveikuši to, kas vispār bija izdarāms. Bet, protams, nebūs tas mini vienošanās. Ir vai nu globāla vienošanās un uzticēšanās, vai arī uzticēšanās ir sagrauta. Un Jā, Briti vēlas runāt vēl par atsevišķām tēmām, bet vispirms ir atkal jāuzbūvē tā uzticēšanās. Un Junker kungs teica, ka Eiropiešu pacietība ir galā. Es teikšu, ka man vēl ir saglabājies nedaudz pacietības. Un es uzskatu, ka ir jādara tas, kas ir jādara. Britiem ir jārīkojas pareizi, jāratificē līgums. Protams, politisko deklarāciju mēs varam grozīt dažu nedēļu vai mēnešu laikā un ielikt tur vēl vairāk ambīciju. Bet mēs noteikti nevaram tagad uh, ignorēt visu to darbu, kas ir ticis ieguldīts, lai izstrādātu līgumu. Paldies, Mišel! Jā, saglabājam mieru, turpinam balsot. Mums vēl ir gana daudz laika. Jā, ar ļoti lielu izbrīnu sekojam līdz pārstāvju palātā noteikošajam. Un nākamie četri runātāji - Čārls Tanaks, Bizēkungs, Nāta kungs un Kovačkungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Runāju kā privāta persona, jo es esmu minoritāte, kas aizstāvu palikšanu Eiropas Savienībā, bet esmu tomēr no konservatīviem. Es piekrītu Berņē kungam, Brexit bija ļoti egoistisks process, kas sadauj visu, bet, protams, ka apvienotā karaliste ir kodoliela valsts, mums ir arī savs izlūkdienests un tam līdzīgi. Jā, Protams, Eiropas Savienība mums bija svarīga ārlietu un drošības un aizsardzības jomā, un atteikties no tā tas būs sāpīgi. Un tas ir zaudējums visiem. Un Jāsaka, ka Piemēram, pagājušā nedēļā mums bija veiksmīga operācija saistībā ar jūras pirātismu. Tā bija kopīga Eiropas Savienības, kur arī piedalījās apvienotā karaliste. Un es ceru, ka mums šajās Eiropas parlamenta komitejās un institūcijās būs vismaz novērotāja status. Bet jāsaka, pēc vakardienas balstojama vispār nav skaidrs, kad Brexit varētu pienākt gals. Domāju, ka tagad varētu būt ļoti liels periods līdz otrajam referendumam. Pagājuši vakar vislielāko vairākumu atguva priekšli, ieguva priekšlikums par uh, otru referendumu. Un mēs runājam ne tikai par ārlietu drošību, bet arī par iekšlietu drošību. Tātad jautājums par Prīmas konvenciju, Eirodžast, Eiropol, pasažieru vārdu reģistrs. Schengenas sistēma un tam līdzīgi. Tātad jautājums, kā atrasināt visus tos jautājumus, Barņē kungs, kādā veidā mēs varam saglabāt savu piekļuvu visām tām datubāzēm. Paldies, tagad Bizei kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Līdzīgi kā citi, es vēlos pateikties Barņē kungam par viņa ieguldījumu, par paveikto darbu un viens jautājums, vakardienas balsojums par muitas savienību. Tur arī pietrūka tikai dažas balsis. Un tas ievērojami atšķiras ar 25. un 27. novembra uh, risinājumu par backstop. Jūs jau norādījāt, ka mēs esam uh, galvenais uh, vienotais tirgus pasaulē, iekšējais tirgus, un tas viss balstās uz kopīgām vērtībām. Sastajā jūlijā notika seminārs, un tajā Briti nevarēja pat iedomāties, ka viņi atstās Eiropas Savienību tādā veidā. Jautājums tur bija par dempingu. Un arī Roberts Leitingers, ārlietu tirzniecības ministrs, piedāvāja tātad šo te vienošanos par pārtiks produktu ekspertu un tam līdzīgi. Un tagad Brita piedāvā tomēr eh, grozīt tos noteikums, vairs eh, neievērot visas prasības attiecībā uz pārtiku, bet tajā pašā laikā palikt tajā tirgū. Jautājums. Par to, kas galu galā notiks, ja vienošanās netiek panākta. Havieris nāca nākamais. Paldies! Arī es varu pievienoties visām līdz šim izskanējušajām bažām. Es noteikti vienmēr atbalstīju Britu palikšanu Eiropas Savienībā. Jāsaka, ka situācijas ir reāla. Nevar būt tā, ka divas minūtes pirms bezdibeņa mums bija laiks runāt divus gadus. Tagad ir palikušas astoņas dienas, un Britu parlamentā valda haoss. Būtībā mm, mēs tagad auklējamies ar Britiem kā ar dzērāju. Mēs cenšamies viņu izvilkt no purva un beigu beigās varam visi aiziet bojā šajā purvā. Un jāsaka, ka svarīgi ir divi faktori - vēlēšanas apvienotajā karalistē. Es nevaru saprast, kā tas varētu izdoties, ja divus gadus valda haoss, un otrs ir pagarināt pārejas periodu, bet tādā gadījumā haoss būs Eiropas Savienībā. Tas nozīmē to, ka Britiem ir jāpiedalās Eiropas Savienības parlamenta vēlēšanās, un Tātad 10% no Eiropas parlamenta deputātiem uh, būs briti, kas piedalīsies uh, regulu un direktīvu izstrādē, uh, kas vēlāk uz viņiem vairs neatieksies. Mums būs arī britu komisārs un tam līdzīgi. Tas ir pilnīga pretruna, pilnīgs absurds. Tas nozīmē to, ka Eiropas Savienība varētu izjukt. Es domāju, ka tas ir ļoti bīstams signāls. Vēlos teikt, ka esmu ārkārtīgi, ārkārtīgi nobažījies. Mēs cenšamies te nospēlēt taktiski. Eh, jā, mēs varam taktiski uzvarēt kaujā, bet strateģiski mēs zaudēsim karā. Un, jā, fundamentāla krīze ir apvienotajā karalistē, tas ir skaidrs. Un tagad vērts Koveča kungam. Paldies! Es vēlos vispirms pateikties Barņē kungam par lielisko darbu, ko viņš veic Eiropas Savienības vārdā. Pirms 50 gadiem cits francūzis, ģenerālis de Gauls, bija pret Britu pievienošanos iekšējiem tirgumu. Un tagad cits francūzis ved sarunas par to, lai apvienotā karaliste atstātu Eiropas Savienību. Bet Eiropas Savienība šobrīd gan, un šis francūzis vēlas, lai apvienotā karaliste paliktu Eiropas Savienībā. Jā, domāju, ka jau pareizi tika uzsvērts ka ideja, Brexita ideja bija vājināt Eiropas Savienību, parādīt, ka ir iespējams dzīvot arī bez Eiropas Savienības. Es personīgi esmu optimists. Pirms dažām nedēļām Romano Prodi norādīja, ka jā, tāds process eksistē, bet jautājums ir par risku, vai nebūs sekotāji. Ja izrādās, ka apvienotā karaliste tiešām pietiekami labi arī var funkcionēt viena pati atsevišķi. Paldies! Mišel, pēc tam vēl viens rauns. Vēl Jā, es atbildēšu tomēr vispirms uz jautājumiem. Kovačs kungs, jā, jūsu salīdzinājums par diviem francūžiem. Jā, es tiešām esmu ļoti pazemīgs katrā ziņā. Man bija 14 vai 15 gadi, tad, kad uh, ģenerālis de Gauls bija pie varas. Līdz ar to es uzskatu, ka salīdzinājums nav vietā. Tie ir divi dažādi lielumi. Un pēc tam, kad ģenerālis de Gauls vairs nebija pie varas, cits um, Francijas prezidents toreiz atkal piedāvāja apvienotāju karalistē pievienoties. Un arī toreiz tika rīkots referendums. Tātad, jā, ir skaidrs, ka politiķi vairākās valstīs, kas aicināja izstieties, piemēram, no Eirozonas vai no Eiropas Savienības, vairs neaicina uz to. Tas ir konstatējums. Un Jāsaka, mēs nekad neesam nevienu vēlējušies sodīt vai kaut kādā veidā revanšēties, atriepties. Uh, Nē, es domāju, ka šajā sarunās nevaldīja kaislības. Mēs ļoti pieturējāmies pie faktiem, juridiskā pamata, skaitļiem un tam līdzīgi. Tātad juridisku problēmu atrisināšanas. Tātad bez kaislībām, bez emocijām. Un tā arī turpināsim. Vienkārši fakti, skaitļi ar mērķi Tātad pamest tik daudz dažādus nolīgumus. Ir skaidrs, ka toreiz referenduma laikā tas netika izskaidrots. Tagad, jā, mēs sastopamies ar realitāti. Un, jā, mums ir jārūpējas tiešām par Eiropas Savienību un tās likteni ja tiks prasīts pagarinājums pārejas periodam. Tādā gadījumā, protams, maijā arī apvienotajā karalistē būs jānotiek Eiropas parlamenta vēlēšanām. Un to pagarināt, tas nozīmē to, ka mēs pagarinam nenoteiktību, nedrošību, un tam noteikti ir gan politiska cena, gan ekonomiska cena. Un par to nākamnedēļ lems Eiropas valstu vadītāji, ja apvienotā karaliste lūgs pagarinājumu. Mēs noteikti uzdosim jautājumu, kādēļ. Vai tādēļ, lai norganizētu referendumu, vai jaunas vēlēšanas, vai uzsāktu jaunas sarunas. Tas nebūs tas nav laiks, kas ir mums nepieciešams sarunām. Tas ir nepieciešams apvienotāji karalistei, lai pavirzītu tālāk savu politisko situāciju. Jā, tas ir paradoxāli, ka vēloties pamest Eiropas Savienību, jūs tomēr vēlaties būt klāt visās sarunās pie visiem galdiem. Jā, šeit valda tiesiskas valsts princips, tātad kamēr jūs esat Eiropas Savienības eh, dalībvalsts, protams, jūs esat pie galda, piedalīties sarunās kā pilnvērtīgs loceklis. Mums ir vēl dažas dienas, lai skatītos, kādā veidā attīstās notikumi, varbūt apstiprināt tomēr līgumu. Un, ja nepieciešams, uzsākt jaunas sarunas. Paldies, Bizēkungs. Protams, ka arī es sekoju līdz sarunām par muitas savienību, bet vēlos teikt, ja apvienotā karaliste prasītu būt par dalībnieci muitas savienībā, bet muitas savienība tā kā tāda mums eksistē ar Turciju, tātad tā muitas savienība, plus Turcija, plus pārtikas produkti. Bet tā tad nebūs. Tad divpusējas sarunas, piemēram, viņiem ar ASV, tas viss tad notiek cauri Eiropas Savienību, ar Eiropas Savienības iesaisti. Un tāpat, piemēram, brīva preču apmaiņa, brīvās tirzniecības uh, nolīgums. Tad mums arī ir jārunā par vienādiem spēles noteikumiem ar apvienoto karalisti. Nevar būt tā, ka ir atsevišķs noteikumu un regulējumu komplekts speciāli apvienotai karalistei. Brīva tirzniecība ar apvienoto karalisti, tas būtu kaut kas pilnīgi, pilnīgi jauns. Mums ir daudz brīvās tirzniecības nolīgumi, pēdējie ar Kanādu un Japānu un tam līdzīgi, un tas vienmēr ir prasījis maksimāli satufināt mūsu noteikumus, standartus, normas un tam līdzīgi. Un ar Britiem tas ir pilnīgi atšķirīgi. Viņi jau šobrīd ir iekšējā tirgu, un viņi piemēro tos pašus noteikumus, kas ir mums, tagad viņi vēlās citus noteikumus, kas attiektos uz viņiem. Vai tie ir saprātīgi, kas tos kontrolēs? Varbūt, ka tas novedīs pie dempinga, vides, ekonomiskā, sociālā un tam līdzīgi, kas pavērsīsies pret mums, nebūsim naivi. Protams, mēs varam noteikti diskutēt, bet mums ir jābūt vienādiem spēles noteikumiem attiecībā pret visiem partneriem. Tanaka kungs Jā, zinu jūsu viedokli. Čāls, vēlreiz, jā, šī ir tāda ārkārtas situācija. Vecie risinājumi nedara, tie nedarbojas. Ir jāņem vērā, kādas būs Brexit sekas. Tātad būt par novērotāju visās komitejās un tam līdzīgi tas nebūs iespējams. Mums jāņem vērā, arī attiecības ar citām trešajām valstīm. Jūsu attiecības nevar būt privileģētas. Tātad tas, ko mēs būtu gatavi dot jums, tas mums tad ir jābūt gataviem dot arī visām pārējām trešajām valstīm. Būsim realisti. Jā, ir jābūt nolīgumam, savstarpējai uzticēšanai, un domāju, tas, kas ir ierakstīts politiskajā deklarācijā, pieci sadarbības mehānismi Domāju, ka nevajag vēl prasīt vairāk un vairāk un vairāk. Mums ir pieci sadarbības mehānismi. Un, ja mēs tos īstenojam labas ticības garā, tādā gadījumā mēs varam sasniegt daudz. Un mums ir svarīgs arī Britu viedoklis un jūsu ieguldījums mūsu kontinenta stabilitātē. Par to es esmu droši. Okay, thank you. Uh... Paldies. Nu, lūk, ir 11.30, un komisārs Hāns jau ir ieradies. Tā kā mm, jāatvainojas, bet šo sarunu vairs nevaram turpināt. Izdevās toties iekļaut visus mūsu viesus no nacionālajiem parlamentiem, savukārt Eiropas parlamenta deputātiem atvainojos, kuršiem mums būs arī iespēja arī vēl turpināt šo sarunu Strasbūrā plenārsesijas laikā. Un tādēļ kopsavilkumam pāris vārdi mums ir ļoti svarīgi. Ja apvienotā karaliste galu galā apstiprinātu nolīgumu par izstāšanos, tad tas būtu jāapstiprina Eiropas parlamentam, un mums būtu jāsaka, vai mēs to atbalstām vai neatbalstām. Un ārlietu komiteja sagatavo savu atzinumu. Un tālāk, ja mēs runāsim jau par nākotnes attiecībām, tad tieši ārlietu komiteja ir gatava uzsākt eh, šīs sarunas kā vadošā komiteja arī ņemot vērā arī noteiktos reglamenta noteikumus. Vai nu būs vai nebūs parakstīts nolīgums. Katrā ziņā vēlos šodien pateikties, ka ieradies pie mums un paldies par šo sarunu. Un paldies tev arī visai tavai komandai par aktuālu izdarīto un tiešām lieliski. Paldies! Thank you. faccio finta di parlare. Order. So, um, may I ask all those colleagues? Lūdzu, visi, kas vēlas turpināt savas debats, Um, lūdzu, to dariet ārpus telpas. Lūdzu, tur zāles aizmugurē, kam tās aktīvās diskusijas piedēja Gasperī attēla. Jūs tur nevarat vien beigt sarunāties. Labi. Tālāk, nākošais darbkārtības jautājums. Man ir prieks un gods sveikt Johannes Hāna kungu, kurš ir Eiropas komisārs, Eiropas kaimiņa attiecību un paplašināšanās sarunu komisārs. Priekš jūs redzēt mūsu kopējā ārlietu komitejas un Nacionālo parlamentu komitejas sanāksmēm. Komisār Hānkungs, prieks jūs redzēt. Īpaši tagad, kad atskatāmies pagājušās nedēļas Eiropas parlamenta pieņemto lēmumu par uh, Uh, starptautiskās um, attīstības sadarbības instrumentiem un uh, pirms iestāšanās atbalstu. Ir skaidri atspoguļota Eiropas Savienības uh, nostāja, īpaši parlamenta nostāja, arī domāt par daudzgad finanšu schēmu, nodrošinot finansējumu arī kaimiņu attiecību politikai, nodrošinot arī sarunu turpināšanu, ievarot arī apturēšanas klauzulas un stingri uzstāt uz parlamenta uh, iesaisti instrumentu izmantošanas pārbaudēs. Daudz vairāk, protams, mūs interesē arī diskusija jautājums par paplašināšanos politiku, kam ļoti sekojam šajā komitejā jau čer, kopš 14. gada. Un tagad bez liekas kavēšanas došu vārdu komisāram. Viņa ievadvārdiem, un tad, cerams, būs arī gan daudz laika mūsu jautājumiem un atbildēm. Lūdzu, godātais Johannis, tev vārds. Paldies! Un tad pārmaiņas vēl arī runāšu vācu valodā. Arī mani priekš šeit būt un jūs visus redzēt. Paldies, ka uzaicinājāt turpināt uh, šīs diskusijas mūsu formātā. Jums jau ir zināms, ka jums, jums nu pat bija arī ļoti intensīvas Brexit sarunas, nezinu, cik šīs sarunas varētu būt intensīvas, bet kādā ziņā. Manuprāt, šīs ir tikpat nozīmīgas sarunas bet ne tik varbūt ar šo steidzamību, kā Brexit sarunas jārisina, kas galu galā kā jārisina šobrīd Westminsterē. Mans jautājums savukārt ir tāds divpusējs. Tas ir viens ir paplašināšanās, un otrs ir kaimiņu attiecību politika. Abos jautājumos ir spēkā nosacījumi. Vai nu mēs eksportējam stabilitāti vai importējam nestabilitāti. Un um, pamatojums ir tieši tāds, ka um, gan jautājumos par Balkānu valstīm mums ir svarīgi kā kaimiņiem, kaimiņu valstīm. Nu, pirmkārt, jāņem vērā, ka viņu dzīves līmenis ir daudz zemāks nekā Eiropas Savienībā. Paskatīsimies, piemēram, Polija un Ukraina. 90. gada sākumā bija aptuveni līdzīgs dzīves līmenis, un šodien Polijai 5 līdz 6 reizes augstāks dzīves līmenis nekā Ukrainā. Lūk, tas skaidri atklāja um, šo situāciju, un kā mēs to redzam gan Rietumu Balkānu, Balkānos, gan arī Dienvidu un Austrumu partnerības valstīs. Kopējais mērķis ir tāds redzējums, vīzija, kā at, Eiropas Savienību, veidot tādu labklājības joslu, lai samazinātu šo neveselīgo atšķirību dzīves līmenī, kas rada arī mums tādu pastāvīgu problēmu. Jo šodien mums ir skaidrs, ka arī austrums un dienvidu valstīs, kaimiņu valstīs, aptuveni 20 miljoni bēgļu, iekšēji bēgļi kas gan neusturas tur, kur viņi vēlētos atrasties, un viņiem ir jāmaina savas valsts. Un visdramatiskākā situācija tieši um, Sīrijas konflikta kontekstā, bet arī skatot, kas notiek Lībijā, Ukrainā un daļai arī ma mazākā mērā Dienvidkaukāza valstīs, kur dzīvo dažādas tautas un cilvēki, kas var gribētu dzīvot citviet. Plus, vēl arī cilvēki, kas jau tur dzīvo sen un skatās uz Eiropu, uz ekonomiskām izaugsmas iespējām, dzīves līmeni, kas ir daudz augstāks nekā viņu vietās valstīs. Un novērtē, ka te valda tiesiskums un brīvība. Lai nodrošinātu šo valstu ar ekonomisku attīstību un vienlaikus arī tiesiskuma uzlabošanu, mums ir svarīgi sekot šai hipotēzēji, kas arī sevi apliecinās vairāk kā dzīvē, jo spēcīgāk mēs spējam piesaistīt starptautiskos investorus un pārliecināt viņus par liederību arī attīstīt savu uzņēmējdarbību šajās valstīs, dibināt savus meitas uzņēmumus tur, jo tiešākā veidā tas ietekmē arī jau pašu valstu funkcionēšanu, tieslietu sistēmas stiprināšanu. Un tiesiskums ir kaut galā arī viens no pamatiem, lai veicinātu arī uzņēmējdarbību, tirgus attīstību, pārliecinātu investīciju piesaisti un tiesniecības darījumus. Tie tie galvenie principi, kam mēs sekojam varbūt atšķirīgos mērogos un intensitātei to arī iznojam. Šobrīd mēs redzam jau tagad. Tātad partnerī, kas ir arī iespējamie Eiropas Savienības nākotnes dalībvalstis, no šī statusa vien jau daudz iegūst, un arī turpmākās sarunās tās attīstot, iegūst tādu visspēcīgāko sviru mehānismu, uh, lai virzītu visus kopējos procesus un nodrošinātu ilgspējīgas pārmaiņas un reformas. Šobrīd ir pierādījies, ka visspējīgākā svira ir tieši mūsu brīvās tirdzniecības nolīgumi. Kāds tas ir ar Ukrainu, Moldāviju, Moldavu un Grūziju, un tālāk arī ar citām valstīm, mazākā pakāpē gan šobrīd. ieskatos uz šo situāciju un uz katru atsevišķo reģionu, piemēram, Rietumbalkānos, pēdējo gadu laikā, kopumā mums ir izdevies panākt nozīmīgu progresu. Es vienmēr iestājos par tādu ilgāku periodu, kas kalpo par atskaites kritēriju, jo zināms regress ir iespējams vienmēr, bet kopējā summa ir tomēr pozitīva bilance. Domāt par ekonomikas attīstību un arī visiem citiem saistītiem jautājumiem, kas ir tāds kā mierizlīgums, izlī... atrisinājums dažādiem konfliktiem. Mēs piedzīvojam, zinām, dīkstāvis starp Belgradu un Prištinu un ceram, ka to izdosies pārvarēt un atkal iekustināt sarunu procesu, lai panāktu risinājumu Jo, lai panāktu juridiski saistošu nolīgumu starp abām valstīm, ir, tas ir pats pamatnosacījums, lai nodrošinātu arī reģionālu attīstību, jo reģionālie projekti ir tieši atkarīgi no divu valstu spējas vienoties. Un kādā veidā viņas veido savas nākotnes attiecības. Katrā ziņā jau šobrīd esam sasnieguši tādu līmeni, redzot, ja veidojas kāds problēmas un atbildīgie ir gatavi reaģēt, sazvanīties un panākt situācijas deeskalāciju. Pirms pāris gadiem tas tā nebūtu bijis. Būtu sekojusi tāda vadarbīga reakcija. Tagad diem, mm, situācija ir mainījusies. Tas katrā ziņā ir nozīmīgs progress. Un otrs nozīmīgs progress ir šāds. Mūsu Rietumbalkāna stratēģija, kuru prezentējām pirms gada komisijā, jau toreiz norādījām, ka mēs pieņemsim kādu jaunu dalībvalsti tikai tad, ja tā ir atrisinājis divpusējos konfliktus. Skatoties uz iepriekšējo Eiropas Savienības paplašināšanos, mēs vairs neesam gatavi pārņemt neatrisinātos iekšējos konfliktus un tālāk sekojošās problēmas. Un tas ir sekmējis to, ka bijusi Dienvidslāvijas republika Maķedonija ir spējusi sakārtot savas attiecības ar Bulgāriju, bet vēl arī īpaši svarīgs tieši atrisināt strīdu ar Grieķiju un atrisināt savas valsts nosaukumu, un tagad starptautiski atzīt kā Ziemeļmaķedoniju. Un lūk, visam reģionam. Līdz ar to sešām vēl papildus valstī, kurām vairs nav kā citi konflikti ar savām kaimiņu valstīm, lūk, skaidri iezīmē pozitīvu dinamiku. Tādēļ es te vēlētos īpaši izcelt jautājumu, un te es galvenokārt uzrunāju kolēģis no dalību valstīm. Mums ir jārunā par ilgtermiņu. kā komisija plāno sagatavot savu starptautismu ziņojumu par katru valsti maijā, skatot, protams, Rietumu Balkanu reģionu un arī Turciju. Un mans pieņēmums šobrīd ir, ka balstoties uz mūsu novērojumiem, mēs sagatavosim rekomendāciju uh, par Ziemeļmaķedoniju, arī Albāniju uzsākt um, pirms bija vienošanās sarunu sagatavošanu. Īpaši ņemot vērā pozitīvās pārmaiņas Ziemeļmaķedonijā, tas, man liekas, tiešām būtu tikai pareizi un samērīgi. Jau pirms gada nodrošinām šādu stabilu pamatu, un toreiz jau 25-26 dalībvalstis ir gatavas to atbalstīt. Un tagad mēs redzam, kā atrisināt jautājumus par valsts nosaukumu pilnībā. Un tādēļ mums ir jāspēr nākamais solis. Kādēļ tas jādara? Tādēļ, nu, jums jau nebūs nekāds jaunums. Katrs pasākums, ko mēs īstenojam kā Eiropas Savienības ārpolitiku, un reizē arī kāds atsevišķais solis, ko īstenojam paplašināšanās procesā, pieprasa vienbalsību no visām dalībvalstīm. Un um, par katru atsevišķo līmeni pievienošanās procesā mums ir jāievēro konkrētie kritēriji, atskaits kritēriji, nosacījumi, kas ir jāsaistoši mūsu partneriem. Un lūk, šo priekšnosacījumu pamatā vēlāk top visu dalību valstu vienbalsīgs lēmums. Pirmkārt, šī ir vienošanās, ko arī mūsu partneri nodrošina, parāda rezultāts, pie, mm, īsteno šos kriterijus. Tālāk seko jautājums par mūsu pašu tad uzticamību, ja jau otra puse visu ir izdarījusi, arī mums ir jāizdara savs daļa. Un tādēļ, ja ir ievērot visi priekšnosacījumi sarunu uzsākšanai, tad mums arī ir jau uz to jārēģē pozitīvi. Nu, neatkarīgi no tā, ka jau šodien ir bāžas par to, ka varētu Eiropas Savienībā jau pavisam drīz iestāties valstis. Uh, nu, redziet, mums ar Horvātiju bija astoņu gadu sarunas. Un nekas neliek domāt, ka turpmāk iesaišanās sarunu procesā sarunas varētu notikt īsākā periodā. Droši vien pretēji, tieši ilgāk. Bet mums tomēr ir instruments, kā nodrošināt pozitīvas pārmaiņas. Un arī līdzinā pieredze atliek, mums liek domāt, ka nepietiek tikai to, ka partneri pieņem atsevišķus jaunus likumus, kas kalpo par pamatu kā priekšnosacījumu sarunu uzsākšanai un sarunu procesam, bet mums tālāk ir jāseko arī, kā tie ilgspējīgi tiek īstenot, piemēroti. Piemēram, cīņa pret korupciju. Viss šīs valstis jau ir izstrādājuši adekvātu likumdošanu, kas atbilst arī mūsu standartiem. Jautājums ir, kā ilgtermiņā tas tiek īstenots cik ļoti varam paļauties uz reālām izmaiņām. Tieslietu sistēmas darba, reformas un citi jautājumi, kā rezultātā mēs tiešām varētu teikt, jā, valstis nodrošina atbilstību Eiropas standartiem. Man šķiet svarīgi šo tām izvērstāk skaidrot tādēļ, ka mēs bieži vien saņemam pārmetumus ka mēs it kā mm, ignorējam, ka ne jau tikai mēs vienīgie vēlamies sadarboties ar Rietumbalkāniem, arī Krievija, Ķīna, bet arī Turcija, Arābu valstis un citi. Politikā spēkā šāda premisa. Bailes nav nekāds labais padomdevējs. un tādēļ es drīzāk atsauktos uz ekonomiskajiem aspektiem. 75% sešā, šīm sešām Balkānu valstīm ir tieši ar Eiropu. 75% no ārvalstu investīcijiem ir tieši no Eiropas Savienības valstīm. Balkānu valstīs. Tas runā pats par sevi. Vienlaikus arī mēs redzam, protams, ka Infrastruktūra ziņā atsevišķās jomās arī jau ir citi spēlētāji ļoti aktīvi iesaistījušies. To mēs apzināmies, un tas ir jāapzinās. Tādēļ mēs varam runāt par vēl vienu vai otru valstu konkrētāk, par Turciju. Uh, jau tas process pirms, pēc pāris nedēļām jau, teiksim, ir desmit gadi, un mēs savstarpēji esam atraduši veidu, kā ņemot vērā partneru intereses, tomēr arī vienmēr uzstāt uz mūsu interesēm. Pirmkārt, runājam arī par ekonomiku, tālāk arī par tiesiskumu, kā pamatu sarunām, un tā sarunas turpinās. Mēs esam panākuši konkrēti noformulēts rezultāts, ko mēs sagaidām, saistot šīs valsts ar viens iešāk ar Eiropas Savienību, un tālākie soļi ļautu līdz ar to noslēgt pirmo fāzi, nodrošinot 20. gadā 20 konkrēts rezultāts, un tālāk jau varam runāt par nākošo desmitgadi. Un ar visām kļūdām, ar visām kavēšanās un atrunā mēs tomēr redzam pozitīvu tendenci. Dienvidos, protams, ir sarežģītāka situācija. Mēs redzam, ka te ir ļoti liels atšķirības starp valstīm, kas ir pakļauts atsevišķiem projektiem, kur ir atšķirīgs arī demokratizācijas uh, tendences. Um, Mums tomēr ļoti satrauc daudzie konflikti. Uh, Mums ir jāspēj tos risināt tādā veidā, lai tā ietekme uz Eiropu savukārt, nu, to varētu vismaz kaut kādā norobežot. Paldies! Paldies, Hāna kungs! Paldies, godātais Johannis, par šo ievadu uzrunu par kaimiņu attiecību politiku un paplašināšanās politiku, un tagad mūsu rīcība uh, pusstunda jautājumiem un atbildēm. Un atkal aicināšu visus izteikties īsi un kodolīgi domāju, cik nu vien daudz arī uzklausīsim. Un dosim Eiroparlamenta deputātam. Kā darīsim, Johannes? Tik tu daudz spēju paņemt. Es visu pierakstu, viss kārtībā. Nu, labi, skatīsimies. Žuļicevas kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms, kā jūs zinat, es ļoti rūpīgi sekoju jums līdzi, īpaši mani interesē uh, austrumu partnerība, bet jo īpaši dienvidu austrumu Eiropa un tā saucamie Rietumbalkāni. Es pilnībā jums piekrītu, ka mums ir jāparūpējas par šo pasaules daļu. Nedrīkst to atstāt bez uzmanības un bez tuvināšanās Eiropai. Progress ir, jūs teicāt, bet īpaši man interesē Bosnija un Hercegovina. Kā jau jūs zināt, es nāku no Horvātijas. Un tur ir viss garākā ārējā Eiropas robeža starp Horvātiju un Bosniju un Hercegovinu un Serbiju un Melnkalni. Tā ir garāka nekā ārējā robeža starp Somiju un Krieviju. Tātad ļoti svarīgi, kas tur notiek. Jūs pieminējāt Krieviju, Ķīnu, Turciju un arī dažas citas valstis, kuras ir ieinteresētas šajā reģionā. Tas ir taisnība, bet es esmu arī droša, ka mm, tagad Eiropas Savienība ir klātesošāka kā jebkad. Mums ir jābūt klātesošiem, mums ir jābūt ļoti dziļi iesaistītiem šajā pasaules daļā, ja mēs vēlamies viņus savā pusē. Zinu, ka ir eh, pielāgota pieeja un ka mēs ņemsim vērā visus kritērijus. Bet man ir viens jautājums, tā kā es atbalstu. Es atbalstu to, ka mainās balsošanas sistēma padome. Jūs teicāt, ka visiem kritērijiem ir jāgūst vienbalsīgs atbalsts Ko jūs par to domājat? Nu, mēs par to šorīt runājam, tas bija pirmais darba kārtības punkts. Ko jūs par to domājat? Vai ir pareizi, ka dažas valstis var uzlikt vetumu? Kāpēc mums vienmēr ir eh, jāmeklē kompromisi? Kāda ir jūsu pozīcija attiecībā uz balsošanas sistēmas maiņa padomēm? Jo es domāju, ka nav godīgi, ka dažas valstis uzliek veto un apdraud mūsu progresu. Kāds ir jūsu skatījums par to? Paldies, Dubravka Žuica. E, tagad no valstu parlamentiem es vēlētos dot vārdu Cingeris kungam no Lietuvas. Jā, danke, herr Forzesndā. Herr komisār. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Mans jautājums ir ļoti līdzīgs par veto. Tātad balsojuma sistēmas potenciālo maiņu. Un iepriekš savā uzrunā jūs runājāt par divpusējiem konfliktiem. Ka mēs nevaram uzņemt Eiropas Savienībā valstis, kuras ir iesaistītas divu valstu konfliktos. Bet, Hāne kungs, Ukraina nav iesaistīta divpusējā konfliktā. Krievija to ir okupējusi. Tas nav divpusējs konflikts. Tā ir valsts ārpus Eiropas Savienības, eh, Krievija, kura ir okupējusi Ukrainu. Tātad tā bija trešā valsts, kas iesāka, uzsāka konfliktu vispirms par Krimu un tālāk par Austrumu Ukrainu. Šajā gadījumā mēs runājam arī par Eiropas solidaritāti, cik vērtīga tā ir. Ja mēs runājam par Nord Stream 2 un attiecībām ar Krieviju, Krievijas gāzi, energo piegādēm no vienas puses un no otras puses Ukraina valsts, kurā aizvakar notika vēlēšanas, brīvas, atvērtas vēlēšanas, un Ukraina soli pa solim dodas Eiropas Savienības virzienā. Tajā pašā laikā nav skaidrs, kā notiks paplašināšanās austrumu virzienā, ja ir oficiāla politiska opozīcija no Krievijas. Tātad austrumos mums ir šī opozīcija. Ko darīt? ja nav līdzsvara. Tātad mūsu attiecības ar Krieviju, Krieviju kā energo piegādātāju un mūsu attiecības ar Ukrainu, valsti, kura augstu vērtē mūsu vērtības. Paldies! Nākamais pitulkungs no Eiropas parlamenta. Paldies, paldies priekšsādātāji komisāra kungs! vienmēr vērtīgi jūs satikt Eiropas parlamentā un debatēt par kaimiņu attiecību politiku, un tas varbūt pat ir vēl jo vai vērtīgāk, jo drīz pilnvaru termiņš jau beidzas. Un kas tad ir noticis pēdējos gados? Mans jautājums būs šāds. Nu jau mēnešiem ilgi Balkānu pilsoņi iziet ielās, lai pretestētu pret valdībām, un daži analīsti politiski to nosauc pat par Balkānu pavasari. Eh, pēc eh, paru beigām joprojām eh, valstis plosa mm, protesti, jo nav pie, pietiekamu nākotnes perspektīvu, tad mm, tūkstošiem pilsoņu pamet valstis, un nu, tas saistās arī ar lēnu paplašināšanās politiku un nosaka arī zināmu ietekmi Eiropas Savienībai šajā reģionā. Kā jūs to visu vērtētu? Uh, Kādas ir iespējas Ziemeļmaķedonijai un Albānijai beidzot sākt eh, sarunas par pievienošanos pēc padomes jūnijā? Eh, tas būtu ļoti vēlams eh, brīdis pēc Sofijas samita, kad daudzi mm, pauda gaidas par jauno mm, šo mm, dzinuli un virzību, kas, diemžēl, noplaka. Paldies, nākamā ir Sofohku kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs ar Krieviju, Turciju, Caudārābiju, kas ir dziļi iesēdušās un iesaistījušās, mm, un arī ar Ķīnu, kas ir starpnieks, vai mm, Brisele var ko darīt, lai eh, atgrieztu Rietumu Balkānus uz proeiropeiskā ceļa. Un, uh, Arī vēlētos teikt, ka trīs um, kopienas nepiedalās un neveido ministru padomu, un tad tiešām liela bīstamība šīm valstīm, jo uh, un kas tad ir šī kritērija Bosnijai, lai uh, pievienotos es un NATO un arī kvotas um, citiem attiecībā uz šis konfliktu ministrijas veidošanu, jo es biju ar kolēģiem no Eiropas Tautas partijas Bosnijā un Hercegovinā, un ir liels izmisums no visu trīs kopienu puses un reliģiskajiem līderiem. Liels paldies! Paldies! Nākamais ir Toskas kungs no Grieķijas. Paldies priekšsēdētājiem! 2018. bija ļoti pozitīvs gads attiecībām starp Eiropas Savienību un Rietumbalkāniem. Ne tikai Rietumbalkānu stratēģijas dēļ, bet mēs arī spērām jaunu soli saistībā ar prespas nolīgumu, veidot tikai jauna vide, jauns satvars, un šis ir pirmais brīdis, kad Aleks Cipras beidzot pēc ilgāka laika ir e, vizītē Skopjē un kad tiks diskutēts par divpusējām tēmām un vienošanām. Galvenais turpmāk ir izmantot šo stimulu, šo brīdi, lai virzītos uz priekšu attiecībā ar valstīm. E, kas to vēlas, mums nevajadzētu atstāt e, caurumu, nedrīkst būt tā, ka trešās valstis cenšas īstenot ietekmi Eiropā, it īpaši tās, kuras vēlas virzīt uz priekšu islama radikālismu vai vājināt Eiropas Savienību. Jūs ļoti pareizi norādījāt, ka ir jāvirzās uz priekšu, uh, attīstības sadarbības projektu, enerģētikas, eh, finanšu projektu ziņā, jo tieši tā mēs saglabāsim cilvēkus uz vietas, būs mazāk migrācijas uz citām Eiropas vietām un būs arī labāka sadarbība. Cīņā pret terorismu, pret radikalizāciju un arī nodrošināt iekšējo drošību. Protams, ka ir problēmas reģionām pēdējās dienās bija problēmas, jo Albānijas um, iestādes vēlējās um, atņemt grieķu minoritāšu īpašumus. Tas neizdevās. Grieķija vēlas pozitīvus rezultātus kopīgā padomē, bet tas nozīmē, ka Albānija tad varētu virzīties uz priekšu. Jo īpaši runājot par grieķu īpaš, minoritāšu īpašumtiesībām un citām tēmām labu kaimiņa attiecību jomā, mēs esam arī pavirzījušies uz priekšu Serbijas un Kosovas un citu valstu jomām. Paldies, nākamais ir Kosovums. Lielas paldies priekšsēdētāji, paldies komisāra kungs. Vairākums no komentāriem runā par Eiropas Savienības pagurumu, spējā paplašināt savas robežas. Šķiet, ka nav nopietnas uh, gribas uh, gūt papildu uh, sabiedrotos, ņemot vērā krīzi, kurā ir daudz faktoru. Un turklāt arī paši potenciālie kandidāti ir atsaluši uh, jo ir arī 2015. gada parādu krīze un arī Brexit. Un eh, tad nu par eh, Turciju, Rietumbalkāniem un Sīriju. Turcijā pārunas ir eh, apstājušās. Es vēlētos uzklausīt komisāru viedokli par iespēju, ka tās atsāktos nākotnē. Nu jā, Turcija neizpilda Kopenhāgens kritērijus un arī ir politiskas un pat kultūrāls problēmas, bet nevajadzētu par zemu novērtēt uh, iespēju mm, Turc, ka Turcijas um, situācija un kurs mainās. Eh, bet, eh, nu, Melnkalnē, Serbijā eh, ir viena saruna mm, puse un arī Zie, Albānija, Ziemeļa, Maķedonija citas, bet, nu, pietrūkst ekonomisko sociālo reformu, administratīvās tiesu sistēmas reformas, lai pielikt punktu korupcijai. Uh, Un turklāt ir eh, bieži vien dažādi strīdi, konflikti, kā Maķedonijā ar Ziemeļu. Grieķija un tā tālāk Kosova, piemēram, daudzas valstis neatzīst, to starp arī Spānija un arī Serbija, kur vēlētos iestāties, un tad viņai būtu jāatsakās no savām pretenzijām uz Kosovu, un Serbijai ir labās attiecības ar Maskavu. No tā tās neatteiks, neatteiksies, kā tas ietekmēt mūsu attiecības ar Krieviju. Uh, Un visbeidzot arī par Sīriju. Vai kaut ko mainīsies Eiropas Savienības um, politika pēc tam, kad Sīrijas valdība guva uzvaru cīņā pret um, Daīšu? Paldies. Tagad uh, bīro kungs dze no Rumānijas. Jā, nu. Runājot par uh, padomes prezidentūras kontekstu. Rumānija turpina atbalstīt Eiropas Savienības paplašināšanos un jo īpaši atbalsta sniegšanu valstīm, kas ved pārunas un kas cenšas demokratizēties. Rietumu Balkāniem ir stratēģiska nozīme Eiropas Savienībā. Mēs vēlamies, lai 2018. gada saistības tiek respektētas, proti Albānijai un Ziemeļ um, Maķedonijai ir jāsaņem uzaicinājums uzsākt sarunas mūsu prezidentūras laikā. Tāpat ir arī svarīga Eiropas Savienības rīcība ar austrumu uh, kaimiņu attiecību politikā Rumānijas prezidentūrai. Tas ir ļoti svarīgi jau desmit gadu gadus, kā austrumu partnerība darbojas. Un pieci gadi kopš pirmais asociācijas nolīgums ir parakstīts Rumānijam. Arī sako līdzi Melnās jūras jautājumam Eiropas eh, Savienības kontekstā ar sektoriālo sadarbību šajā jomā un arī ar mm, to, ka tiktu paplašināti Moldavas, Gruzijas, Ukrainas tirzniecības um, līgumu ieguvumu paplašināšanās, arī ar ārējās darbības dienas atbalstu. Un mēs arī atbalstam to, ka tiktu pastiprinātas starptautiskās tiesības un uh, daudzpusējā multilaterālā sistēma, kā arī tiktu pastiprināta Eiropas Savienības noturība. Nākamā Sandra Kalniete. Uh, thank you, Mr. President. Lielas paldies priekšsādātājiem. Vispirms es vēlētos pateikties komisāram Hānam par uh, īpašo sadarbību, kāda mums bijusi šajā pilnvaru laikā. Katru mēnesi mums bija sanāksmes, un tas bija ārkārtīgi vērtīgi politikas noteikšanai. Ir daudz bāžu. Kā tagad, kad šis fundamentālais Ziemeļmaķedonijas nosaukuma jautājums ir atrisināts, uh, ka varētu būt nepietiekama politiskā griba sakt reālas pārunas par pievienošanos, lai sāktu šo procesu. Un es atminos 2003. gadu, kad mēs Tesalonikos sniedzām Rietumu Balkāniem Eiropas perspektīvas cerību. Un nekas nevar būt ļaunāks, kā kad mēs eh, pamosdīsimies un eh, ka nu, tagad eh, Rietumbalkāni ir pavirzījušies uz priekšu, bet mums, mēs nevaram atkārtot šo kļūdu un mums ir problēmas dalību valstīs, sabiedriskā doma ir pret paplašināšanos. Un tad nu es vēlētos jums jautāt par pašreizējo pārunu stāvokli starp Krieviju un Baltkrieviju par savienības izveidi. Ir um, visai pamatots politiskās baumas, ka turpmākā Baltkrievijas suverenitāte varētu būt apdraudēta. Kāds ir jūsu situācijas novērtējums? Un pēdējā lieta. Es vēlētos paust savu gandarījumu par Ukrainas vēlēšanām ne gluži par kandidātu, kas uzvarēja varbūt, bet eh, šīs vēlēšanas bija taisnīgas, demokrātiskas, caurspīdīgas. Tas Krievijai ir kā mācības stunda. Es nedomāju, ka Putins par to ir priecīgs. Paldies! Paldies, Sandra Kalnieti! Nākamais sarakstā. Johannes, ja jūs vēlaties pārtraukt, uh, jautājumus un u, u, atbildēt, tad lūdzu. Nākamais ir Nemeta kungs. Paldies, Dēvid! Es vēlētos uh, apsveikt jūs, Hāna kungs. Mēs tagad um, apkopojam pēdējos pagājušos gadus un jūsu paveikto darbā pie tik svarīga tēmata. Manuprāt, jūsu darbs bija izdevies. Apsveicu jūs personīgi! Otrakārt, es vēlētos uzsvērt to, ka sadarbībai vajadzīgi divi. Un šķiet, ka Eiropas Savienība kā tāda nav spējīga veikt paplašināšanos un atbilstīgu kaimiņu attiecību politiku, jo reizēm Mēs esam aizdomu pilni pret eh, saviem kaimiņiem un partneriem. Tāds tad ir mans jautājums jums, Hāna kungs. Kā jūs saredzat eh, to, cik eh, gatava ir Eiropas Savienība paplašināties? Galvenokārt, nu manas bāžas arī atspoguļo dažus kreisi liberālo federālistu uh, apvidus, jo viņi uzskata, ka sākumā ir jāveic eirozonas reformēšana, jāreformē viss, un tad mēs varam apsvērt paplašināšanos. Es domāju, ka tā ir fundamentāli bīstama pieeja. Esmu pārliecināts par to, ka paplašināšanās ir daļa no reformas. Un paplašināšanās ir daļa no risinājuma. Ja mēs cenšamies atkal pār ar celt paplašināšanos, līdzīgi kā Junker kungs, kas pirms pieciem gadiem teica, vis turpmāk, pie, turpmākos piecus gadus nebūs nekāda paplašināšanās, un viņam bija taisnība, bet eh, cik negatīvs šis politiskais signāls bija šim paziņojumam. Un ja mēs nespējam mm, parādīt savu nolūku attiecībā pret kaimiņu attiecībām, kaimiņiem, un ka mēs uh, un pret viņiem esam atsaucīgi, nu, tad tā, tā ir ļoti bīstama situācija. Un tad nu, man ir eh, šāds jautājums, Hānkungs. Kā jūs eh, saskatāt mūs, kā jūs eh, saskatāt vienotību, kā jūs saskatāt vienošanos Eiropas Savienības iekšienē un padarīt to darbu, par ko esat atbildīgs? Paldies! Nākamā Fajonas kundze. Paldies! priekšsēdētāji, paldies komisāram, paldies par jūsu līdz šim paveikto darbu un pūlēm. Domāju, ka tas ir ļoti simboliski šodien runāt par Rietumu Balkāniem. Un Ciprs ir pirmais oficiālais valsts vadītājs, kas apmeklē šo valsti, tātad Maķedoniju, un jebkurā gadījumā es ļoti priecājos par abu premjerministru tikšanos. Un tiešām aicinu jūs rīkoties tā, kā teicāt, ka jāuzsāk iestāšanās sarunas ar Maķedoniju un Albāniju. Man ir jautājums par Kosovu. Zinu, ka tur galvenās strīdus sābols ir iekšlietas, bet beigu beigās tas tomēr ir politisks lēmums, politisks strīds par mūsu institūciju neizpildīto, proti vīzu režīma liberalizācija ar Kosovu. Mēs zinām, ka Kosova ir izpildījusi visas prasības, parlaments ir devis zaļo uh, gaismu bet padome vēl vilcinās. Ļoti žēl, ka mums nav izdevies uh, noslēgt bezvīzu režīmu ar Kosovu. Vai jūs vismaz centīsieties iekļaut uh, šo jautājumu Eiropas samita darba kārtībā? Un vai nākamajā komisijā būs arī paplašināšanās komisārs? Nākamais Pēterlis kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, šodien ir īpaša diena. Mēs vienlaicīgi runājam par šķiršanos, Brexitu un paplašināšanos. Ļoti priecājos, ka valstu parlamentu pārstāvji ir klāt. Vēlos noteikti pateikties komisāram Kānam par paveikto arī mēģinot rast risinājumu daudz sarežģītām problēmām. Šodien Grieķijas premjers pirmo reizi apmeklē Ziemeļu Maķedoniju, domāju, ka tā ir laba zīme, un tiešām ļoti priecājos, ka komisija ir skaidra nostāja attiecībā uz paplašināšanās, iestāšanās sarunām. Jāsaka, ir jāsāk darbs. Tas attiecas uz visu reģionu, Rietumu Balkāniem. Tas noteikti dos arī savu ieguldījumu miera nodrošināšanai visā Eiropas kontinentā. Runājot par Brexit, tur mēs visi bijām vienoti un ceru, ka būsim tikpat vienoti runājot par Rietumu Balkāniem. Paldies Pēterlis kungam! Nākamais Miro Kovāčs. Paldies! Paldies Hāna kung par jūsu visaptverošo ziņojumu, bet jāsaka, ka jā, sarunas bija pieci gadi, viss process bija astoņi gadi, jo tur vēl bija divi gadi ratifikācija un tam līdzīgi ar Horvātiju. Jā, jums ir taisnība, divpusējus konfliktus nevajag importēt Eiropas Savienībā. Tad runājot par Serbiju un Kosovu, jautājums, kāds ir jūsu personīgais viedoklis par teritoriju apmaiņu? Tātad Serbija un Kosovu varētu apmainīties ar teritorijām. Vai tas ir realistisks risinājums? Kā jūs domājat? Tātad 88. gadā starp Rietumu Berlīni un Vācijas Demokrātisko republiku arī bija teritoriju apmaiņa. Varbūt tas varētu būt risinājums, kādā veidā atrisināt pastāvošo konfliktu. Jā, paldies, Johannes Hāni. Jautājums, cik ilgi mums vēl ir pieejams uh, tulkojums, tātad pusdienos mums ir jābeidz, ir vēl seši runātāji manā sarakstā, bet vispirms tagad došu vārdu komisāru kungam. Jā, centīšos atbildēt ātri. Runājot par ārpolitiku, es uzskatu, ka mums ir jā ievieš kvalificētais vairākums, jo iespējams, ka nākotnē varbūt Eiropas Savienībā būs vairāk kā 30 valstis, un tur vienbalsību būs grūti panākt. Mums nebūs iespēja reaģēt pietiekami ātri. Un runājot par iestāšanās sarunā. Līdz iestāšanās ir nepieciešams panākt aptuveni 300 lēmumus, kuri visi būtu jāpieņem vienbalsīgi. Un tagad varbūt no tiem 338 palika tādi, kur būtu jābūt vienbalsībai, bet pārējos varētu pieņemt ar kvalificēto vairākumu. Jā, galīgais lēmums par iestāšanos, tas paliktu vienbalsīgs lēmums, ka uzņemam konkrēto valstu Eiropas Savienībā, bet tur ir arī vēl citi lēmumi. Tātad viens ir uzsākt iestāšanās sarunas, otrs ir galīgais lēmums uzņemt, bet pa vidu ir vēl citi lēmumi, kas ir jāpieņem, un tos varētu pieņemt ar kvalificēto vairākumu. Es varu teikt, ka mana komanda aptuveni 25% līdz trešdaļu laika uh, tiešām pavadām, lai pārliecinātu vienu vai divas dalību valstis uh, par lēmumu pareizību, kuru atbalsta jau visi pārējie. Katrā ziņā darbs ar kvalificēto vairākumu būtu daudz efektīvāks. Runājot par divpusējiem konfliktiem, Krievija, Ukraina un tam līdzīgi. Mēs šodien koncentrējamies uz Rietumu Balkāniem. Par Nord Stream ir skaidra komisijas nostāja, ka strateģisku apsvērumu dēļ nesam pārāk apmierināti, bet Arī mums ir jāievēro tiesisks valsts principi. Ja ir ievēroti visi noteikumi, tādā gadījumā šāds projekts mums ir jāakceptē. Protams, ar priekšnosacījumu, ka attiecīgie lēmumi ir juridiski likumīgi pieņemti valstu un Eiropas līmenī. Tālāk Serbija, Albānija, Melnkalne, demonstrācijas. Tur ir ļoti daudz dažādi iemesli, iekšpolitiski iemesli. Un tā ir acīm redzot neapmierinātība ar pastāvošo varu, bet Tomēr katrai valstī ir sava specifika. Es neredzu tur tādas kopīgas iezīmes. Tāpat vairāk kolēģi jautāja un vēlos uzsvērt, ka ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju mēs varam sākt sagatavošanos iestāšanās sarunām. Un vēlos teikt, ka visi tie, kurus uztrauc, ka varētu uzsāktas, varētu tikt uzsāktas iestāšanās sarunas, tad vēlos teikt, ka mēs tagad tikai gatavojamies, lai atvērtu pirmo sarunu sadaļu. Un tas lēmums arī ir jāpieņem vienbalstīgi visiem. Jālēm par to, kas ir mūsu mērķi sarunās, bet ir jābūt signālam. Ja otra puse ir savu mājas darbu izpildījusi, tad arī mums ir jāatbild uz to. Tas ir jautājums par paļāvību un arī par mūsu politisko spēku attiecīgajā reģionā. Mēs esam vienīgie, kuri prasa kaut ko no Rietumu Balkānu reģiona. Visi pārējie ir mazāk ieinteresēti. Mēs esam tie, kuri ir atbildi parādā. Jo tagad tiek teikts, jā, jūs visu izdarījāt, bet Eiropas Savienība jums nedod bezvīzu režīmu, neuzsāk iestāšanās sarunas un tam līdzīgi. Mēs tiešām esam uh, parādā atbildi Albānijai un Ziemeļ Maķedonijai. Bosnija Hercegovina šobrīd ir atpalikusi no procesa. Biju pagājušā nedēļā tur un ceru, ka pavisam drīz varēsim sagatavot komisijas viedokli par Bosniju un Hercegovinu Hercegovinu, un viņi pavisam drīz saņems kandidātu valsts statusu. Bet, protams, ir svarīgi, lai Bosnijā Hercegovinā tiktu izveidota valdība. Mēs valdību tur neizveidosim. Un valdības izveide arī ir demokrātijas pazīme, ka vairāku mēnešu garumā tomēr jums izdodas izveidot valdību. Sarunas ar Turciju de facto ir iesaldētas, un mēs esam tagad koncentrējušies uz demokrātu partijas stiprināšanu, pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu Turcijā. Runājot par Serbiju un arī viņu attiecībām ar Krieviju, viena no tēmām iestāšanās sarunās ir, ka katra no partneru valstīm simtprocentīgi atbalsta Eiropas Savienības ārpolitikas līniju. Ja tā nav, tādā gadījumā jūs nevarat iestāties Eiropas Savienībā. Sīrija. Tur komisija vienmēr ir pārstāvējusi viedokli. Tas tika vēlreiz apstiprināts ārpolitikas padomē pavisam nesen, ka cenšamies rast politisku risinājumu. Sīrijā bez politiska risinājuma nebūs mūsu atbalsta rekonstrukcijai, valsts atjaunošanai, un galvenais ir jāatrod risinājums par īpašuma drošību un personu drošību attiecībā uz bēgļiem, kuri šobrīd uzturas ārzemēs, ārvalstīs, jo pastāv ļoti lielas bažas, ja bēgļi atgriezīsies Sīrijā savās mājās, ka Asada režīms varētu viņus uzreiz arestēt. Un ir bijuši Sīrijā arī likumdošanas eh, grozījumi, kas eh, principā ir mm, īpašumus nacionalizējuši, nav to īpašumu vairs, kur atgriezties un tam līdzīgi. Mums bija arī diezgan veiksmīga Sīrijas konference, eh, tātad. Tā, lai vāktu papildus līdzekļus, lai atbalstītu arī kaimiņu valstis, Libānu, Turciju reģionā. Kalnietis kundze, runājot par to, ko dalība valstis vasarā izlems, cerams, ka izlems, vai arī cerams, neizlems, ir lakmusa papīrīts mūsu ticamībai, vai uz mums var paļauties. Esmu vairāk kārt par to runājis. Baltkrievija ir viens no tiem piemēriem, kur jau mēnešiem ilgi viena dalībvalsts ir ietiepusies, un mēs nevaram tās sarunas pacelt citā līmenī, tātad šo prioritāro partnerību izveidot ar Baltkrieviju. Lai izveidot daudz intensīvākas attiecības ar Baltkrieviju. Un tātad, lai viņi nebūtu tik atkarīgi no Krievijas, mēs nerunājam par to, ka Baltkrievija tiktu uzņemta, kļūtu par kandidātu valsts, bet noteikti Baltkrievijai arī ir leģitīmas intereses būt suverēnai valstī ar savu viedokli. Uh, un uzturēt labas attiecības ar Eiropas Savienību. Un tas noteikti var būt tad priekšnoteikums turpmākai ciešai sadarbībai. Nemeta kungs, jūsu jautājums, vai mēs esam gatavi paplašināt Eiropas Savienību? domāju, ka visās dalībvalstīs, varbūt dažādā mērā, ir tomēr vairāk jāskaidro sabiedrībai, kādēļ mēs vēlamies paplašināt Eiropas Savienību. Domāju, ka ļoti bieži šobrīd dalībvalstīs sabiedrībā nav izpratnes, varbūt varas ešalonos ir. Un es saprotu arī Makrona kunga kritiku, ka Eiropas Savienībai ir jāreformē savas institūcijas, um, jautājums par vienbalsīgumu, principu, kvalificēto vairākumu un tam līdzīgi. Bet es esmu pārliecināts, ka procesiem ir jābūt paralēliem, jo arī institūciju reforma prasīs gadus un arī uh, Eiropas Savienības paplašināšanās prasīs gadus. Jautājums, kas jādara vispirms un kas pēc tam? Ja mēs sakam, ka vispirms institucionālās reformas un tikai tad paplašināšanās, iespējams, ka mēs vienkārši pazaudēsim to mirkli, situācija būs atšķirīga un paplašināšanās vairs nebūs tik aktuāla, tā zaudēs aktualitāti. Rietum Balkānu valstis visas ieskauj Eiropas Savienības dalību valstis. Tātad viss apkārt Rietumu Balkānu valstīm jau ir Eiropas Savienības teritorija. Kosova. Jā, es tiešām ļoti ceru, ka mūsu dalību valstis uh, izprot savu atbildību. Kosovai bija jāizpilda 90 četri nosacījumi. Viņi ir izpildījuši pilnīgi visus. 94 ir liels skaitlis, un viņi ir daudz darījuši, lai izskaustu arī divpusējos konfliktus. Arī Kosovas politiķi, vienalga no kādas partijas tie nāktu, tiešām ieguldīja daudz, lai Kosovas iedzīvotāji nelūgtu nevajadzīgi patvērumu Eiropas Savienībā. Viņiem, pa Kosovas politiķiem, tiešām izdevās pārliecināt savus uh, pilsoņus, ka ir pilnīgi bezcerīgi iegūt patvērumu meklētāju statusu Eiropas Savienībā un nevajag nemaz mēģināt. Runājot par Belgradu Tātad arī par Grieķiju un Ziemeļu Maķedoniju, par nosaukumu. Es domāju, ka tur ir veiksmīgs risinājums, un par Belgradu un Prištinu es ceru, ka arī tur būs veiksmīgs risinājums. Un, lai kāds arī nebūtu rezultāts, ir svarīgi, lai tas būtu ieguldījums reģiona drošībā un mieram reģionā. Katrā ziņā Eiropas Savienība nevar akceptēt risinājumus, kas būtu uz citu trešo valstu rēķina. Paldies! Dank, Johannes Hahn. Paldies, Johannes Hahn! Kolēģi ir 12.35 un tulkojums būs pieejams vēl dažas minūtes. Vēlos pateikties komisāri jums par jūsu ieguldījumu gan kaimiņu attiecību politikas jomā, gan paplašanāšanās jomā, un līdz ar to starp parlamentu sanāksme ir beigusies. Tagad delegāciju vadītāji un starp parlamentu komitejas dalībnieki dodas uz priekšsēdētāja ēdam zāli, un jūs sagaidīs un pavadīs ārpus zāles. Šī bija pēdējā ārlietu komitejas sanāksme. Noteikti vēlos pateikties valstu parlamenta pārstāvjiem par veiksmīgo sadarbību, par to, ka ieradāties, un līdz ar to sanāksme ir slēgta. Yeah.